Yeah, yeah. Right, Yazine's back. Okay, I'll start anyway and... Sāksim darbu. Pirms es jūs iepazīstināšu ar Džordžu, es vēlētos uh, pateikties uh, kolēģiem par uh, to, ka uzklausīšana, kas tika organizēta kopā ar ITRE komiteju, izrādījās ļoti disciplinēta. Es jūs aicināju izteikties eh, tikai vienu minūti ilgi, neskatoties uz to, ka mūsu darbs sākās 20 minūtes vēlāk, jo itra sadaļa bija ievilkusies. Jebkurā gadījumā es eh, priecājos, ka eh, mums izdevās ievērot darba kārtību. Vēlreiz jums paldies! Tagad pēc darba kārtības mums ir paredzēta uh, viedokļa apmaiņa ar Čorču Ježembalski. Čorču, dodu jums vārdu. Well, thank you, Chairman. Paldies, eh, priekšsēdētāji, eh, godājumie deputāti. Man ir liels prieks, ka esmu atkal ieradies pie jums. Es šeit vienmēr jūtos kā mājās. Un es jums esmu uh, atnesis arī jaunu dokumentu. Es ceru, ka jūs jau to saņēmāt. Ja nē, tad tas jums drīz tiks nodots. Tā ir aktualizēta mana progresa ziņojuma versija. Uh, sešus mēnešus eh, pēc manas sākotnējās prezentācijas. Sākšu ar eh, pozitīviem komentāriem. Kopš mūsu iepriekšējās tikšanās Bulgārija un Rumānija ir eh, parakstījušas vienošanos. Tas notika pagājušā gada 12. septembrī. Es nesen biju Sofijā un Bukarestē un varu jums apgalvot, ka abas valstis ļoti cītīgi strādā pie tā, lai īstenošanas posmi attiecībā uz labāku sadarbību starp dalību valstu iestādēm un uh, um, gaisa pakāpojumu sniedzējiem um, būtu pēc, notikt pēc iespējas ātrāk. Pagājušajā nedēļā viņi man apgalvoja, ka Donavas uh, funkcionālais gaisa tāpas uh, um, bloks varētu būt viens no nākamajiem, kas tiks īstenots. Kā jūs zināt, Dānijas, Zviedrijas, Britu un Īrijas būs nākamie bloki. Tas būtu tāds pozitīvs komentārs, un vēl viena pozitīva piezīme no manas puses, ka četri pakāpojumi sniedzēji Dānijas, Īrijas, Britu un Zviedru ir intensificējuši savu darbu, lai izskatītu iespējas apvienot šos divus blokus. Viņi sauc eh, šos blokus par četru valstu blokiem - FAB 4. Neskatoties uz to, ka viņi ir sākuši izpētīt šīs idejas, uh, par eh, gaisa pakāpojumu sniedzēju sadarbību, viņi zina, ka, lai apvienotu šos divus blokus, ir vajadzīga vienošanās gan eh, pakāpojumu sniedzēju līmenī, gan arī uh, bloku līmenī. Es uzskatu, ka šī iniciatīva ir pietiekami laba. Jūs paši gada sākumā gatavojāt ziņojumu, vēstot komisijai, ka nākamo divu gadu laikā vai mazliet vēlāk uh, vajadzētu domāt par to, vai bloku skaitu nevajadzētu samazināt, tam vajadzētu būt mazākam par deviņi. Dānijas, Zviedrijas un Īrijas, kā arī Lielbritānijas piemērs noteikti ir ļoti labs. Tagad eh, pieķeršos nedaudz negatīvākām lietām. Ir jāatcerās, ka vēl ar vienu ir četri bloki, kuri nav parakstījuši eh, sākotnējo nolīgumu. Kā jūs zinat, uh, funkcionālais gāztelpas bloks var kļūt eksploatējams tikai tad, kad ir vajadzīga, eh, tad, kad, tad, kad ir parakstīta vienošanās valstu līmenī, um, gaisa pārvadātāja līmenī, kā arī eh, gaisa transporta pārvadātāja līmenī. Tas nozīmē, ka Ziemeļ Eiropas uh, FAB, kur ir runa par Latviju, Igauniju, Norvēģiju, vēl ar vienu nav parakstīts, nav notikusi vienošanās. Tāpat arī Baltijas bloks, Polija un Lietuva, ceturtais bloks ir um, Portugāla un Spānija, un uh, ceturtais bloks ir šis tā saucamais uh, zilās uh, vidusjūras uh, bloks uh, Itālija, Malta, Grieķija un Kipra. Uh, Esmu saņēmis informāciju no Kipras eh, pārstāvjiem, eh, tas notika pagājušajā nedēļā, un viņi apgalvo, ka Grieķijā nav valdības. Nu, eh, Protams, nav valdības Grieķijā, bet neskatoties uz to, trīs atlikušās valstis varētu tomēr gatavoties valstu nolīgumu parakstīšanai. Mēs ceram, ka pēc vēlēšanām, kas notiks māja sākumā Grieķijā, uh, būs vismaz koalīcijas valdība, un tad arī būs ministrs, kas eh, būs atbildīgs par šiem jautājumiem. Tad, tad eh, vēl viena negatīva ziņa ir tas, ka eh, četri bloki nav parakstījuši valstu vienošanos. Tāpat arī ir jāatcerās, ka ir divi funkcionālie gaisa telpas bloki, kas ir parakstījuši valstu vienošanos, bet īstenībā nav redzama nekāda intensīvāka sadarbība. Ir jāatcerās par šo slaveno Centrāla Eiropas eh, fabu, kur ir aptvērtas vesels sešas valstis. Eh, valstu vienošanās tika parakstīta 2010. gada 2. septembrī. Um, šis līgums nav ratificēts, ir pagājis jau vairāk nekā gads, es kā jurists esmu ar to ļoti neapmierināts. Tāpat arī vienošanās gaisa pārvadātāja līmenī nav necik tālu nonākusi. Daži saka, ka ir jāgaida Francijas vēlēšana galīgais iznākums, bet uh, Eiropā mēs nevaram visu laiku gaidīt uz visu vēlēšanu rezultātiem. Tāpat ir jāatcerās arī par septiņu valstu FAB, te runa par Slovākiju, Čehijas republiku, Ungāriju, Austriju, Slovēniju, Horvātiju, Bosniju, Hercegovinu. Arī šajā funkcionālā gaisa telpas blokā mēģina strādāt pie nolīkuma parakstīšanas, bet šķiet, ka tikai Bosnijā Hercegovinā notiek kaut kas reāls. Ir jāatcerās, ka šī situācija ir patiešām um, neapmierinoša. Ja runa par SAS2 likumdošanu, tad uh, Eh, šie tiesība akti tika pieņemti jau 2009. gadā un ir skaidrs, ka pēc trīs gadiem, tas būtu 2012. gada 4. decembrī, ir vajadzīgi mm, noteikumi par drošību, rentabilitāti, par vīdi un citiem svarīgiem jautājumiem. Dažos blokos ir vērojama pozitīva attīstība. Gribētu teikt, ka nav tā, ka vispār nav nekādu reformu, dažas reformas ir īstenotas. Protams, šī situācija atšķirās eh, dažādos eh, blokos. Ir jāatcerās, ka gaisa maršrutu eh, pārtransformēšana notiek diezgan labi dažos blokos. Tas nozīmē, ka nav jālido šurpu turpu, ir iespēja šos maršrutus padarīt taisnākus, līdz ar to var ietaupīt degvielu. Uh, Tāpat arī var runāt par elastīgu gaisa telpas izmantošanu, un šķiet, ka tas ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem, kā FAB var izmantot. Militārs arī sāk domāt par to, kā nodrošināt labāku sadarbību. Tad, kad es runāju ar vairāku valstu gaisa spēku komandieriem, tad viņi saka, ka, protams, viņiem nepietiek degvielas, lai uh, lidotu 24 stundas diennaktī, tieši tāpēc daļa gaisa telpas tiek atvēlēta arī privātajiem pārvadātājiem. Tāpat arī ir jāatcerās par Dānijas un Zviedrijas funkcionālā gaisa telpas bloku, kur ir izveidota, izveidots uzņēmums NSAP, un pavisam drīz šis uzņēmums arī sāks darboties. ja šis modelis darbosies, tad šie nacionālajie gaisa pārvadātāji tiks apvienoti vienā pakalpojums sniedzējā, kas darbosies konkrētajā blokā. Uh, Protams, es minēju dažādas eh, negatīvas lietas, bet šī ideja par funkcionālā gaisa telpas bloku veidošanu ir izdevusies. Tā ir pietiekami labā. Ir skaidrs, ka šīs bloks ir labs rīks, kā panākt progresu vienotajā Eiropas gaisa telpā. Tāpat arī ir jādomā par nacionālajiem rādītājiem. Mana ziņāma sestajā kategorijā, kur ir runa par katru no funkcionālajiem blokiem, es esmu sniedzis savu vērtējumu par to, cik labs ir uh, izvērtējums. Es, protams, varu sniegt savu personīgo vērtējumu, bet varbūt dalībvalstīm tas nepatiks. Ir jāatcerās, ka pavisam drīz nākamnedēļ tiks publiskots pētījums par šo jautājumu. Komisija noteikti arī būs iesaistīta. Tātad šeit manā ziņojumā jūs redzat tikai manu personisko izvērtējumu. Attiecībā uz Lielbritāniju, piemēram, es komentēju, ka Britu un īru kapacitāte un rentabilitātes mērķi kopumā atbilst un ir adekvāti Eiropas Savienības mērķiem. Uh, Lielbritānija tika aicināta pārskatīt savus rentabilitātes mērķus, bet tā to nedarīja. Nu, cerams, ka jūs saprotat, ko es ar to gribēju teikt, tāpēc lūdzu izlasiet visu, kas ir rakstīts pie šīs kategorijas. Ja ir runa par izpildes plāniem, tad komisijai ir pilnvaras aicināt dalībniekus uzlabot savus maiķus un darīt to divas reizes, bet nav nekādas iespējas, ka komisija varētu iesūdzēt tiesā. Uh, Eh, šos dalībniekus. Bet, ja runa par funkcionāliem blokiem, tad komisija varēs šīs atbildīgās valstis iesūdzēt Eiropas kopienu tiesā, ja mērķi netiek pildīti pēc to būtības. Es eh, domāju, ka ir pienācis laiks dalībvalstīm atcerēties, ka tieši dalībvalstis vienprātīgi kopā ar Eiropas parlamentu pieņem šādus tiesību aktus. Tieši tāpēc dalībvalstīm ir jāpilda tas, kas ir rakstīts šajos tiesību aktos. Un tas ir arī, um, kāpēc šie bloki ir jāizveido noteiktajā termiņā. Ir vairāki labi piemēri attiecībās funkcionālā gaisa telpas bloku darbību. Uh, Un eh, tāpēc arī vajadzētu mācīties no šiem labajiem piemēriem. Ir jānodrošina labāka kapacitāte, labāka drošība, eh, rentabilitāte un arī uh, labāka ietekme uz vidi. Es domāju, ka dalībvalstīm vajadzētu atgādināt, ka tām ir jāpasteidzas, jāpabeidz darbs līdz 4. decembrim. Daži no deputātiem iespējams varētu vērsties pie uh, saviem transporta ministriem un uh, pastāstīt, ka uh, šajā ziņojumā ir negatīvi punkti attiecībā par konkrēto valsti. Mēs nevēlamies nevienu sodīt, mēs vēlamies veicināt uh, dalību valstu darbu, aicināt tā strādāt mazliet ātrāk. Uh, es vakar tikos ar Kālasa kungu, viņš uzskata, ka vienotās Eiropas debesis ir viens no galvenajiem viņa mērķiem šī gada pēdējos sešos mēnešos. Viņš ļoti labi zina, ka parlaments gaida, e, komisija galu galā ir līguma sargs, un ja dalībvalstis neveic savus pienākumus, tad komisijai ir jānosūta šādi atgādinājumi. Mans priekšlikums būtu sūtīt šādas brīdinājuma vēstules. Tas būtu tāds kā e, pasākums pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas. Ja netiks e, viss izdarīts, tad 5. decembrī šogad eh, dalībvalstis varētu saņemt eh, pārkāpuma vēstules, jo galu galā mēs esam uzsākuši šo vienoto Eiropas gaisa telpu, mēs esam apsolījuši pilsoņiem, ka eh, šāda tāpa pastāvēs, tas noteikti būs pozitīvi gan pilsoņiem, gan videi, gan arī ekonomiskā ziņā. And uh, being an old man, Uh, es eh, pats esmu eh, darbojies šajā parlamentā kā deputāts, un es zinu, ka mēs bieži vien esam sagatavojuši ļoti labus tiesību aktus, bet pēc tam esam konstatējuši, ka dalībvalstis šos aktus netransponē. Tieši tāpēc komisija, kā līguma sārdze, būtu jāaicina darboties. Un Kalasa kungs arī uzskata, ka tā ir. Noslēgumā minēšu vēl kādu pozitīvu ziņu. Es zinu, ka ir arī trešās valstis, kas runā par pievienošanos funkcionālajiem gaisa tāpas blokiem. Kā ja jūs zināt, eh, šis punkts ir pilnīgi dalībvalstu ziņā. Komisija nevar likt dalībvalstīm eh, aicināt pievienoties kādu trešo valsti. Bet, eh, protams, ir ļoti jauki aprunāties ar valstīm un zināt, kas īsti notiek. Es biju Islandē E, un tikos ar ministru, kurš ir atbildīgs par transportu, un man radās iespējas, ka viņš e, mēģinās veicināt iekšējos procesus un izlemt, kuram fābu pievienoties. Viņiem ir trīs uh, iespējas. Viņi no sākuma darbojās EFAB, bet eh, pēc tam pametā šo fābu. Iespējams, viņi pievienosies kādam citam fābu. Tas varētu būt arī Dāņu Zviedru fābu, jo Islandes eh, Nacionālais gaisa pārvad pakalpojums sniedzējs ir sadarbojies arī, piemēram, ar Grenlandi. Te pastāv saikne ar Grenlandi un pastāv arī saikne ar Lielbritānijas īrijas fābu, jo šeit nav runa tikai par ieņēmumu iekasēšanu, bet ja mēs paskatāmies uz mm, pasaules kārti, tad uh, ir ļoti slaveni gaisa pārvadātā maršruti, kas iet pāri Īslandai, Grenlandai un šim reģionam. Bet, eh, protams, ka uh, Eiropas Savienības dalībvalstis uh, izlems, uh, kuras trešās valstis uzaicināt. Tāpat arī es biju Serbijā. Ja mēs paskatāmies uz šo karti, tad te ir daudz dažādu fab, kur varētu pievienoties Balkānu valstis kā trešās valstis. Divas valstis jau ir saņēmušas kandidātu valsts statusu. Tas ir Bosnija Hercegovina un pavisam nesen arī Serbija ieguva šādu statusu. Serbijai ir tāds kā iekšējais FAB nolīgums ar Melnkalni. Un viņiem ir arī viens eh, pārvadātājs, kas kontrolē gaisa satiksmī Serbijā un Melnkalnē. Es domāju, ka šī attīstība ir pozitīva. Esmu ticies arī ar rumāņiem un bulgāriem, kas piedalās Donavas eh, FAB. Es mēģināšu paskatīties, eh, kuras valsti tad varētu aicināt. Uh, Šķiet, ka Moldāvija jau veic sarunas ar Rumāniju un Bulgāriju, lai pievienoto šim blokam no austrumu puses. Varētu paskatīties arī uz rietumu pusi, un iespējams, ka rietumu pusē varētu būt tieši Sērbija un Melkāni, kuras jau ir vienojušās savā starpā. Varētu padomāt arī par Maķedoniju. Šķiet, ka oficiālais nosaukums ir Fīrom, bet es tomēr izmantoju nosaukumu Maķedonija. Tātad tas ir dalībvalstu ziņā izlemt, kādas valstis tās vēlēsies uzaicināt pievienoties savam FAB, bet noteikti ir ļoti pozitīvi, ka mm, kandidāta valstis Rietumu Balkānos arī domā par pievienošanos FAB sistēmai. Tas tāds pozitīvs elements. Noslēgumā vēlētos pateikties MUV ģenerāla direktorāta personālam. Jūs redzat, kā aizmukurē tur sēž eh, gan direktors Boldvina kungs, gan arī eh, vienības vadītājs Kastiletī un Bernāra kungs, kuri eh, strādā kopā ar mani un arī citiem kolēģiem. Es vēlētos pateikties komisijai, jo šis darbs ir ļoti sarežģīts, bet um, tas noteikti ir patīkams uzdevums un to ir arī vērts pildīt. Itin bieži dalībvalstis zina, ka tām ir konkrēti pienākumi, bet bieži notiek tā, ka transportā ministriem ir problēmas ar dzelzceļiem, ar vilcieniem, un ja lidmašīnas nekrīt eh, gai, no gaisa zemē, tad viņi uzskata, ka viss gaisa ir kārtībā. Bet es domāju, ka tomēr transporta ministrus varētu aicināt mm, piestrādāt pie vienotajām Eiropas debesīm. Uh, Mēs eh, neveidojam šos fab tikai sava prieka pēc vai lai nodrošinātu kaut kādas intelektuālā īpašuma tiesības. Mēs domājam šeit par rentabilitāti, par ekonomiku, par vidi. Tas ir labi gan mūsu valstīm, gan arī iedzīvotājiem. Thank you very much, Mr. Jazenbovski. I've... Paldies, Jārzembovskij kungam, astoņi runātāji, mums ir 35 minūtes, nu, te arī būs disciplīna jāievēro. Ja jūs varētu izteikties apmēram divi ar pus trīs minūšu ietvaros, tad mēs varam arī eh, citus lūgt atbildēt Groša kungs. Paldies, Georg, par ļoti interesanto darbu. Man patiešām patika gan jūsu rakstiskais ziņojums, gan arī šīs dienas paskaidrojumi. Šķiet, ka jūs um, esat ļoti optimistisks, bet tajā pašā laikā mēs esam mazliet vīlušies. Un šī vilšanās ir saistīta ne tikai ar šo gadījumu, bet arī ar um, citām situācijām, kad mēs saskaramies ar ļoti uh, līdzīgiem rezultātiem. Šķiet, ka padomu pieņem lēmumus, bet nekas netiek darīts. Es īsti nevaru uh, paskaidrot eh, saviem pilsoņiem, kāpēc likumi tiek pieņemti, bet netiek ievēroti. Šķiet, ka valstīs tas ne, netiek akceptēts, pilsoņiem likumi ir jāpilda, bet viņi nesaprot, kāpēc tad valstis var tā rīkoties. Mums ir jāatcerās, ka mūsu interesēs ir eh, piespiest dalībvalstis rīkoties. Galu galā šeit ir runa par kapacitāti, par vīdi, par drošību un par izmaksu samazināšanu. Šī programma ir patiešām uh, pilnīga, tur nekā netrūkst. Mums vajadzētu domāt par to, ka uh, ir vajadzīgi tādi argumenti, kas pārliecinātu arī pārējos. Paši sevi mēs jau esam pārliecinājuši. Ir jādomā, kur tad īsti ir šīs grūtības. Kāpēc gan līkumi netiek izpildīti? Tāpat arī ir jādomā par um, dalībvalstu izpildes mērķiem. Uh, Tas ir jau otrais etaps vai arī daļa no visas kopējās programmas. Kur tad šeit eh, parādās šķēršļi, kāpēc mēs nevarētu būt efektīvāki? Varbūt pastāv iespējas, kā to uzlabot. Otrs jautājums attiecas uz jēdzienu, kas jau agrāk um, tika uzskatīts par interesantu. Kādas eh, iespējas mums ir izveidot tā saucamos virtuālos centrus? Es eh, dzirdēju ka pastāv šāda iespēja, kāds ir tavs viedoklis. Varbūt arī mēs varētu domāt par Cezāra e, izmantošanu šajos centros, lai attīstību varētu pātrināt. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mēs gaidām ļoti striktu nostāju no komisijas puses. Mēs nevaram um, gaidīt līdz 2012. Eh, gada decembrim, lai konstatētu to, ko mēs zinām jau pašlaik. Es domāju, ka patiešām jau šodien varētu nosītīt pirmās brīdinājuma vēstules, un tad nu, arī valstis saprastu, ka pēc eh, decembra noteikti situācija kļūs vēl striktāka. Elka Drāvī. Un, bedankt, kolēģa, Oveks kolēģa. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī mūsu bijušajam kolēģim Jārcem Bovska kungam par šo vērtīgu analīzi. Jūs e, esat vīlies, bet mēs arī tādi esam. Bet tas arī nav pārsteigums jau kāds laiks, kā redzam, ka dalību valstu saistības netiks izpildītas. Uh, Nu, katrā ziņā nepietiekamā apmērā līdz gada beigām Matija jau izteicās par vairākām priekšrocībām, kādas ir šiem blokiem un Eiropas gaisa telpas reformu. Tam vajadzētu mm, radīt lielāku efektivitāti, mazāk izmaksu, mazāk mm, piesārņojuma. Nu, mums būtu nepieciešama stratēģija, lai izdarītu spiedienu uz dalību valstīm. Es domāju, ka mums sākumā vajadzētu uh, Eh, iziet no komisijas līmeņa, tā ir vislabākajā pozīcijā, lai izdarītu spiedienu. To varam darīt arī individuāli, kā Eiropas deputāti, bet tam nebūs liels eh, efekts. Īstermiņā vajadzētu griezties pie dalību valstīm, atsaucoties uz eh, termiņu, un vēl pēdējā lieta, par ko jādomā komisijai jau no šī brīža, vajadzētu gatavot gatavot jaunu likumdošanu, kas būtu saistoša un kas nepieciešamības gadījumā varētu uh, ātri mm, vien tikt likta galdā līdz uh, mm, šim gala termiņam. Un visbeidzot pēdējā lieta. Kāpēc uh, tas viss prasa tik daudz laika, kāpēc tas tik lēni, vai ir kāda pretošanās no dalību valstu puses, un otrkārt pagājušā gadā uh, TNT ietvaros mēs mm, piešķīrām dotācijas, lai veidotu fābu. Vai jūs vai komisija, mm, vai jūs rīcībā ir informācija, vai šis, mm, šī nauda tika izmantota? Vaistars Lundis. Jā, liels paldies priekšādētā. Paldies, Georg, arī par jūsu izklāstu. Es varu pievienoties Matjē, kurš teica, ka uh, liekumi tiek pieņemti, tad viss aizbrauc uz mājām un pat nedomā tos uh, īstenot. Mums ir bijuši ļoti lieli projekti, ten desmit, uh, dažādi citi projekti. Protams, tie uh, ļoti daudz izmaksā, bet uh, ir jādomā arī par ilgākām, tālākām perspektīvām. Šajā gadījumā īstenībā nemaz nav nekas jāmaksā, ir runa tikai par savstarpēju vienošanos par sarunām. Ir jāatcerās arī par mm, to, ka arī Vācija un uh, Francija nav īsti iesaistījušās šo projektu īstenošanā, jo, protams, Francijā ir vēlēšanas, Vācijā tā nebūtu nav. Mums ir jādomā par to, kā ķerties klāt šim jautājumam. Protams, ir arī citas lietas, ko mēs varētu darīt, bet uh, situācija ir ļoti neapmierinoša. Es uh, vienmēr runāju par vienotajām Eiropas debesīm, un es zinu, ka ļoti daudzi pat nezina, ka eksistē šādi plāni. Protams, valsts sekretāri iespējams to zina, bet mm, tādi mazāk līmeņi ierēģi īstenībā par to nemaz nav informēti. Tāpat arī, ja runa par uh, Transeiropas tīkliem, arī par tiem cilvēki nav informēti. Tie domā tikai par uh, savas valsts robežām. Mums ir jādomā par to, ko katrs no mums varētu ieguldīt. Maķē, kung, kungs te, Maķē teica, ka Eh, šī situācija ir patiešām tāda stulba un tā liekas mums ļoti frustrējoša. Thank you, Mr. Krop. Paldies, Krāmekungs. Labi, Lichtenbergs kundz. Um, jā. Sirsnīgs paldies. Patiešām ļoti interesanta ideja. Mēs bijām visi vienojušies par to, bet eh, kas tad īsti notiek? Vai te runa par finansēm, par eh, sarunām vai par ko citu? Īstenošana eh, ņēma vairāk laika, nekā es biju iedomājusies. Ņemot vērā finanšu krīzi, mēs cerējām, ka šeit mm, situācija virzīs uz priekšu daudz straujāk. Ir jāatcerās, ka Eh, arī mūsu pašu valstī ir eh, profesionāla grupa, kurā ir ļoti liels potenciāls, bet ir jāatcerās arī par nacionālajām drošības eh, prasībām, par tradīcijām. Austrija ir Centrāla Eiropas fab, un tā varētu spēlēt šeit ļoti īpašu lomu. Es domāju, ka šajā situācijā nevarētu situācija virzīties uz priekšu tik lēnu. Uh, Galu galā šeit nav runa par Grieķiju. Es uh, varu mazliet saprast, kāpēc viss virzās uz priekšu tik lēnu, bet es uh, nevaru atrast argumentus, nevaru uh, attaisnot šo situāciju. Vēl kāda cita lieta, kā tas, tas, manuprāt, ir pilnīgi nesaprātīgi. Uh, šeit taču ir iespējas sadarboties, un es īsti nesaprotu, kāpēc šī sadarbība neattīstās. Te ir runa par valstīm, kuru teritorijas ne, neaptver tūkstošiem kvadrātkilometru. Mums vajadzētu paskatīties uz vidusjūras reģionu, uz plumeta bloku. Uh, Tāpat arī šķiet, ka šis ziemeļa Eiropas bloks uh, īsti vēl nav atrisināts, uh, vienmēr parādījās dažādas grūtības. Ja runa par FabEk bloku, tad uh, salīdzinām ar pārējiem. CE bloka izpilde šķiet ir daudz sliktāka nekā pārējos blokos. Uh, Mums vajadzētu paskatīties, kādas būs sekas, un e, varbūt mums vajadzētu pārdomāt arī kādas e, papildus stratēģijas. Fosteris kundze. Well, thank you, Chairman, and thank you. Paldies, priekšsēdē, paldies arī Georgam par lielisku prezentāciju. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi saprotam un arī zinām, ka viņš veic ļoti sarežģītu darbu. Un es zinu, kādas ir arī no manas viedokļas, to var apliecināt arī zinot uh, Brītu un uh, īru cīņu par šo, bet tiešām es nedomāju, kā te ir pietiekams uh, arī uh, aizbildinājums par to, kādēļ uh, valsts neprogresē, kaut arī viņas ir parakstījušās uh, īstenot uh, šo projektu, kaut gan, uh, nu jau tas viss kavējas 2, 3, 4 gadus, es domāju, tas ir nepieņemami. Var arī runāt par Cēzara ziņojumu uh, noslēgšanu. Un runājot par to, kādēļ Daži ir lērāk nekā cits, arī var piekrist kolēģiem, jā, mums ir valstis un arī praktiski arī šīm valstīm uh, varētu būt grūti vienoties, kas uh, pavisam nesen bijušas arī uh, kara situācijā, bet tās tomēr strādā un cenšas, lai iet uz priekšu, bet ja mēs skatāmies uz dienvidrietumiem un uz šīm lielākajiem reģioniem, kur ir visai liela satiksme, mēs redzam, ka. Uh, Šeit eh, problēmas arī ar gaisa apselstīgu izmantošanu, tur ir arī, nu, tas ir arī saistīts arī ar arotbiedrībām un tam līdzīgi. Un arī šeit valdības, eh, valdībām ir jārīkojas. Eh, es nāku no apvienotās karalistes un es esmu tā, ka, tas, kas ir nedaudz ārpus no Eiropas Unības galvenās teritorijas un kontinenta. Mēs vienmēr esam bijuši arī ļoti jūtīgi attiecībā uz gaisa apsuverenitātu un tam līdzīgi. Taču, ja mēs skatāmies, uh, kā tad eh, izveidoja šī win-win situācija, eh, kur eh, mēs varam iegūt mm, miljārdiem māciņu visā Eiropā, veicot dažādas taupījumus. Un tas tiešām ir pārsteidzoši, ka valdības neko nedara vai dara ļoti maz, lai to īstenotu. Es arī mēģinu viņus pārliecināt un teikt, ka ir jāiet uz priekšu. Un viņi šeit uh, neve, neizdara nekādu pakalpojumus. Ir daudz profesionāļu, kuri strādā šajā nozarē. Mums ir profesionāļi, un es nedomāju, ka viņiem bū, ir kāds uh, uh satraukums par uh, bezdarbu iespēju nākotnē. Nē, viņiem ir ļoti labi darbi. Lielas paldies, Džordž! Un es domāju, ka mēs varam mēģināt darīt visu, ko varam. Un, es, un jāteic, ka mēs tiešām šeit uh, spēlējam ļoti sarežģītu spēli, bet nu droši ejiet uz priekšu, Vienenesku kungs. Paldies priekšsarētāji! Liels paldies, Ježembrovski kungs! Paldies, Džordž, par tavu darbu! Es zinu, ka to strādā ļoti daudz, bet, nu, ir jātā tāda, ka decembrī, kas ir fab termiņš, neviens fab nebūs funkcionāls, darboties spējīgs. Tas ir ļoti skaidri. Tāds ir mans viedoklis. Jūs ļoti labi zinat, ka man nepatīk šī fab ideja, jo mēs to arī varējām arī vienoties par vienotu uh, eh, vienotajiem Eiropas debesīm bez šīm fab. Uh, bez šīm struktūrām, bet nu, es saprotu, ka dalībvalstīm nepieciešams arī psiholoģiski soļi, lai varētu pierast eh, pie šīs idejas. Ko jūs piedāvājat, eh, kas notiks pēc 12. gada decembra? Jo termiņš tad būs beidzies, un komisijai tad ir kaut kas jādara. Skaidrs, kā. Ka Eh, šī pieeja no lejas uz augšu nedarbojās, un, eh, manuprāt, vienīgais, kā mēs varam izveidot vienotās eh, Eiropas debesis, izvēlēties šo top-down pieeju. Tas ir vienīgais risinājums. Varbūt, ka šis fakts, ka viņiem neizdevās organizēt, izveidot fabs, to mēs varētu izmantot, un tas varētu uh, Komisija varētu varbūt izvēlēties kā citu pieeju. Tātad tas ir mans pirmais jautājums. Ko jūs piedāvājat? Kas komisijai būtu jādara? Otrs jautājums. Ko jūs domājat par A6 iniciatīvu? 70% no debesīm ir uh, sešu ATM iniciatīvas, nacionālās, ne, nacionālo ATM iniciatīvas, lai varētu izveidot vienotos Eiropas uh, debesis ar šo veiktspējas un SSR schēmām. Vai jūs kaut ko par to zināt? Un ko jūs par to domājat? Es tikos ar dažiem no viņiem. Viņi teica, ka viņiem ir ļoti labas ieceres. Varbūt viņiem ir iecerē īstenot to pašiem, nevis ar kādu iestāžu starpniecību. Bet arī ar šo performance schēmu starpniecību jūs zinat, ka <clears throat> mēs varam īstenot gandrīz visu, ko mēs gribam iekļaut šajā vienotajā AS e Eiropas debesīs. Ko jūs par to domājat? Paldies. Danielis Kungs, trīs minūtes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον uh, κύριο Γιαρζεμπόφσκι για την Uh, paldies Jāzembovska kungam par sniegto informāciju, par veikto darbu, par šiem jautājumiem. Man būtu mm, uh, divi, trīs jautājumi. Pirmo jau izteica kolēģis, kādi ir īsteniem iemesli, kas paskaidro mm, dalību valstu attieksmi, vai runa ir par politisko gribu, vai birokrātisku Mm, dīkstāvi, nevēlēšanos darboties. Un vēl es vēlētos uzzināt, vai jūs zināt, kāda ir gaisa pārvadātāju nostāja Eiropā, vai viņi var izdarīt spiedienu eh, pār vai pret, vai tātad gluži pretēji bremzēt procesus, un ja dalību valstis sāk rīkoties un darboties, un eh, vai decembra šis termiņš mm, var tikt eh, saglabāts eh, FAB īstenošanai. Un vēl vēlētos, lai jūs sniegtu mums pārskatu, gadījumā, ja mums izdotos panākt politisko gribu, kāda nepieciešama, vai varētu sniegt pārskatu par fāba darbības pārskatu Eiropas dienvidos, jo ir daudz satiksmes, jo īpaši vasaras mēnešos, un vai e, varētu runāt par šo fāba darbību mm, visai īsā termiņā. Mm, tālāk par dalībvalstu nostāju un attiecībā uz termiņiem un problēmām, kas varētu rasties šādā vai tādā uh, līmenī. Vai Eiropas vienoto debesu uh, komiteja arī varētu spēlēt kādu lomu? Es domāju par FAB īrijas mm, britu piemēru. Kramerkungs, trīs minūtes. Jā, man arī ir liels prieks uh, redzēt jūs atkal pie mums, bet mans jautājums ir par to, kur tad ir iemesls. Uh, Uh, es īsti nezinu šo atbildi, bet uh, šķiet, ka uh, koordinācija noteikti ir vajadzīga. Koordinācijā šeit nebūtu problēmas. Jā, protams, tad, kad es domāju par Kroseka teptens, arī tur viss tika ļoti ātri pieņemts, bet nekas nenotiek. Tas pats notiek arī attiecībā uz pasažieru tiesībām, vēl ar vienu nav vienotas biļetes Eiropā. Uh, Tāpat arī ir citi jautājumi, kas eh, netiek risināti. Pirms astoņiem gadiem mēs pieņēmām dzels, pirmo dzelzceļu paketi, bet īsti nekas nenotiek. Galu galā ir Eiropas kopiena tiesa, ir Eiropas eh, noteikumi, ja dalībvalstis pašas nepilda Eiropas likumus, tad īstenībā pilsoņi vairs, no pilsoņiem vairs nevar gaidīt nekādu uzticēšanos. Tieši tāpēc arī uzdodu šeit jautājumu. Jūs gaidāt atbalstu no mums. Protams, mēs varam jums palīdzēt, bet es tomēr gribētu redzēt no komisijas puses, ko tā ir paveikusi, ko tā plāno un uh, kad tā sniegs ziņojumu, kas īsti ir paveikts un kad tiks prasīta atbildība no tiem, kas neko nedara. Paldies, Boldvina kungs, eh, komisijas vārdā. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Paldies pavisam īsi. Pirmkārt, vēlos pateikties eh, Česnabovskī kungam par viņu lielisko ziņojumu. Mēs pilnībā varam arī piekrist viņa viedokļiem un liels paldies arī par eh, <clears throat> darbu un sadarbību ar mums par uh, šo svarīgo jautājumu arī apstiprina arī to, ka vicepriekšsēdim uh, Kalasam vienotais Eiropas devēs ir absolūta prioritāte, un mēs uh, arī uh, jūtam, ka Eiropas parlaments mūs atbalsta, kad mēs gribam sasniegt mūsu prioritātes, un tas ir tiešām apsveicam. Un vēlos arī apstiprināt dažus datumus, kā te mums priekšā. Tātad 4. decembris termiņš. Četri no deviņiem fabi ir iesnieguši arī savus uh, materiālus līdz 24. Uh, jūnijam. Mēs, protams, izdarīs arī, izdarīsim arī spiedienu uz viņiem, arī Zembalski kungam vajadzētu, protams, to darīt. Un arī šogad strādājam arī ar valstīm, lai varētu izveidot uh, FAB un arī publicēt 4. decembrī tos oficiālajā vēstnesīs, arī dzird šeit komentārus, ka ir nevēlēšanās vienkārši sēdēt un gaidīt šo datumu 4. decembri. Komisija var nākt klajā formāli ar savu izvērtējumu tikai pēc šī datuma. Es arī uzklausu satraukumu, ka mēs nevaram gaidīt šo datumu, un jūs gribat uh, arī, lai mēs arī apdomātu Žemovska ideju par šo brīdināšanas vēstu, vēstuli. Tas ir, um, um, tā ir svarīga ideja, un um, mēs to arī skatīsim. Es arī uh, dzirdu kolēģis, kas saka, ka mums ir jābūt gataviem sagatavot jaunu likumdošanu. Es domāju, ka mums ir jākoncentrējas uz to, lai mēs īstenot to, kas mums jau ir, bet uh, Protams, mēs darīsim arī visu, lai vienotas Eiropas devies būtu darboties spējīgs. Paldies! Priekšā tā liels paldies. Nu, es nezinu tiešām kādu karsto Eiropas parlamentu jūs uh, jūtat, bet es domāju, ka arī labs kājas spēriens uh, nenāk par ļaunu. Čorģis, lūdzu, vārds atbildē. Liels paldies priekšsēdētājiem. Atvainojiet, ja mm, aizmirsīšu atbildēt uz kādu jautājumu. Jautājumu ir daudz. Mēģināšu to sagrupēt. Jūs jautājat par grūtībām. Tas ir, protams, atšķiras, katrā fabā tās ir citas. Valsts līmenī es domāju, ka Lichtenbergs kundzei vēlos to norādīt ar daļu no vēstures, daži nevēlas atgriezties pie impērijas. Ir vēsturiski, no, vēsturiski notikumu attīstības bijušas. Bet, nu, galvenā doma ir tāda, ka nav pietiekami daudz uh, drosmes nacionālo satiksmes ministru vidū. Kādēļ ir šī problēma? Nu, tas tā ir tādēļ, ka, ka uh, navigācijas pakalpojums sniedzēji da, uh, darbojas ļoti spēcīgi. Dažās valstīs arī arotbiedrības ir ļoti spēcīgas dažās valstīs, un tad, nu, šīs kombinācijas rezultātā sistēma tiek bloķēta. Uh, Un tad arī tādā situācijā ministriem vajadzētu būt pietiekami drosmīgiem un teikt, nu tad sāksim eh, strādāt kopā ar kolēģiem. Tabos šajos blokos arī nacionālajie uh, eh, iestādes arī aizstāv savu teritoriju, ienākums personālu. Viens MSP, kam ir 6000 eh, darbinieku Es zinu, ko dara 300, bet es nezinu, tad ir 600 darbinieki, zinu, ko dara 300, nezinu, ko dara 300 pārējie. Es gribu pateikt, ka ir šī iekšējais spiediens, viņi negrib neko mainīt, viņi katrs grib saglabāt savu teritoriju, savus ienākumus, un dalībvalstīm ir jāizdara spiediens uz viņiem Un jāsaka, ka eh, apvienojot eh, darbiniekus un arī apvienojot mobilizēt resursus, viņi savu darbu var veikt daudz efektīvāk, eh, un darbs var būt efektīvāks arī pilsoņiem. Pašlaik mums ir problēma, līdz pagājušajam gadam es tik, varēju tikt arotbiedrībām, kur arī pieaug nodarbinātība aviācijas nozarē. Nebaidieties, ja jūs esat pārāk efektīvi un statistiski. Uh, jums arī būs nepieciešams papildus darbinieki, jo satiksme uh, pieaug, bet uh, dažās Eiropas Savienības valstīs arī samazinās šie rādītāji. Taču es nedomāju, ka šīs izmaksas efektivitātes idejas uh, pilsoņiem mm, ir bez vērtības. Līdz tāda, kā tā kā Ines P izmaksas eh, uz nu, aviolīnijas, tad dalību valsts vairs par to neinteresējas, jo tas netiek finansēts no nacionālajiem budžetiem, ne to maksā aviolīnijas un, eh, un benzīnu maksā pilsoņi. Vienkārši institūcijām ir jādara savs eh, darbs, un viņi gūst ienākums no monopola situācijas, un mēs to nevaram izkontrolēt, un tā nav demokrātija. Un uh, par, eh, valdība ir atbildīga parlamentam, un ja valdība nedara savu darbu, tad parlamentam ir eh, mm, jārīkojas. Dažas valdības saka, nu kaut kā jau tas darbojas, bet nu es nekādas problēmas negribu ar šiem NSP, ar eh, arotbiedrībām, līdz ar to situācijas nemainīšu bet dalību valstīm ir pienākums uh, atbilstīgi likumdošanai veikt uh, uzlabojums attiecībā uz drošību, vīdes ietekmi, izmaksu efektivitāti un tam līdzīgi. Un neviens te nevar teikt, es negribu problēmas ar arotbiedrībām. Tas taču nav labs arguments ir grūtības, kuras ir grūti pārkāpjamas viens piemērs. Tas tāds ideoloģiskais uh, ekonomiskais karš. Francija organizē NSP valsts līmenī, Vācija atkal vēlas, lai ar to nodarbojas privātās organizācijas. Uh, Tātad tā simtprocentīgi pieder Vācijas valdībā, bet to organizē privāta organizācija. Un daži to izmanto, lai teiktu, ka jā, nu šis ir iemesls, kādēļ mēs nevaram uh, <clears throat> strādāt kopā. Un es saku, ka tā ir kļūda. Jūs varat saglabāt savas ideoloģiskās atšķirības, bet jūs varat strādāt kopā un teikt, nu, kāds uh, darbs mums ir kā NSP šajos blokos. Mēs dal, uh, mobilizēsim resursus, Tad apmācīsim gaisa satiksmes kontrolētājs, citi veic IT darbu, trešais nodarbojas ar valsts iepirkumu. Līdz ar to efektivitāte var palielināties un no dažādām NSP darbinieki var mobilizēties un viņu darbs var būt vēl efektīvāks. Bet nu, tas prasa no dalību valstīm, no NSP spēt šo svarīgo soli. Un te mums ir jāmadina ministri, jo tikai un vienīgi ministri var nākt klajā ar uh, um, pavēlēm. Bet es nevaru teikt, nevaru pieņemt, kā ministri saka, ka es neko nevaru darīt, jo visi NSP uh, izņemot uh, brī, uh, apvienotājā karalistē ir daļa no uh, Nacionālas administrācijas. Un simtprocentīgi tos arī pārvalda valsts. Līdz ar to es nevaru pieņemt, ka ministrs saka, nē, ne, es nevaru rīkoties, ne runiet par politisko drosmi. Ja viņiem nav šīs drosmes, tad kā jau nu rada ir Eiropas komisija, tad komisijai būs viņāsūdz tiesā, jo nav iemesla, kādēļ viņi nevarētu veikt savu darbu. Šādu argumentu nav. Cik es zinu, komisija arī vēlas palīdzēt. Uh, bet, nu, tas viss ir dalība valstu ziņā. Tad uh, vēl daži īsas atbildes, jo laika ir maz uh, par šīm performance schemes, šīm veiktspējas mm, schēmām. Ir ļoti grūti izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, ja komisijas var aicināt tikai divreiz dalību valstis, pārskatīt to, ja viņas to nedara, tad nekāda izmaiņu nav. Bet ir vēl arī FAB likumdošana. Uh, blokiem ir pienākums optimāli izmantot resursus, un tad arī mēs varam, protams, uzdot jautājumu, kas ir šīs muļķīgās sistēmas optimāla izmantošana un avots, tātad ir nu, vēl netieši veids, kā to visu var pārskatīt. Tad runājot par alternatīviem pasākumiem, kāds var pieņemt komisiju. Es domāju, ka uh, labi ir tas, ka komisija par to runā, bet es gribētu būt šeit ļoti piesardzīgs Ja komisija vēlas sagatavot SES e uh, trīs likumdošanas pakotni, līdz ar to būs nepieciešams uh, trīs gadu komisija, e, divi gadi koplēmums viens gads uh, transponēšana. Šeit mēs runājam par 4-5 gadiem, un tas ir pārāk ilgi. Tad runājot par, uh, par komisijas lēmumu izrīt spiediens dalību valstīm, nu, Es viens esmu no tiem trakiem eh, konstitūcijas likuma aizstāvjiem un saku, ka tas ir ļoti grūti izdarāms. Piemēram, Vācijas konstitūcija, kas ir lieliska, izņemot vienu pantu, eh, tiek pateikt, teikts, ka Vācijas gaisa pārvaldība ir jāīsteno Vācijas eh, amatpersonām, ierēģiem vai arī ar uh, Eiropas pasākumu starpniecību, bet Eiropas pasākumu, kas uh, groza Vācijas uh, noteikumus, bet tas nebūs komisijas lēmums, tas būs likumdevēja lēmums. Piemēram, ja jūs dodaties Francijas pie Francijas administrācijas un jūs sniedzat visu informāciju, kāda jums ir par uh, gaisa satiksmes pārvaldībā tēmu, un jūs sniedzat visu šo informāciju privātu uzņēmumam. Vai jūs domājat, ka Francijas administrācija to pieļaus? Viņi teiks, nē, tās ir, tā ir mūsu nacionālā zināšanas, kompetences, suverenitātes jautājums. Es domāju, ka komisija ļoti labi jāsagatavo, kā jūs jau teicāt, šis lielais um, āmurs. Taču ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kad to izmantot vislabākais āmurs ir vienkārši viņus iesūdzēt Eiropas Savienības tiesā, jo tā kā Eiropas Savienības tiesa ir šis ierocis, lai varētu arī aprēķināt uh, sodus uh, par katru dienu. Tas ir tiešām uh, ļoti liederīgi. Daži ministri nav, nebija lietas kursā par to, bet tagad viņi zina, kāds darbojas. Mēs negribam konfrontāciju, mēs gribam labas attiecības Tādēļ es nekad neesmu arī draudējis dalību valstīm. Es mēģinu viņus motivēt, mudināt. Tad ir arī vice priekšsēdētājiem Kālas kungam varbūt arī vajadzētu nosūtīt uh, šos atgādinājumu vēstules. Es nesāku tās ar pārkāpu brīdinājumu vēstulēm, bet draudzīgas atgādinājumu vēstules. Ir ļoti svarīgi ar labiem piemēriem parādīt to, ka ir uh, uh veiksmīgi arī izveidots funkcionālās gaisa telpas uh, bloki. Un paraugu prakse ir ir ļoti svarīga. Un noslēgumā, jo es redzu, ka priekšsēdētājs raugās pulkstenī. Par Itāliju nezinu, man tas ir jāpārbauda. Tāpēc es īnākam mēnesi būšu Ungārijā un raudzējušu, kā tur lietas notiek. Tas ir sarežģīti, pašlaik neizteikšos. Viss problemātiskākā lietā būs jauna medfab vairāk iemeslu dēļ. FAB mums būs faktiski, līdz ar to nesakiet, ka mēs to nedarīsim. Tas darbojas. Jau arī Dāņu, Zviedru, Britu, Īru labi strādā. Jūsu grupa. Arī FAB varētu jau darboties līdz, de, līdz uh, decembrim. Ir daži bloki, kas veiksmīgi darbojas, un arī tas norāda arī to, ka mēs varam darboties arī labāk, un vab, uh, FAB CI <clears throat> jāraug, kāds tur ir problēmas. Par pārējiem četriem blokiem, manuprāt, tas ir iespējams. Tad arī Baltijas uh, bloks ar Poliju un uh, Lietuvu. Es neredzu, kādēļ viena liela un maza valsts nevarētu parakstīt kaut vai valsts līgumu. Es nezinu, kāds iemesls ir pamatam, lai viņi nevarētu parakstīt šo līgumu. Es domāju, kā arī Dienvidu uh, rietumu bloks labi darbos. Es redzu pozitīvu virzienu, komisija arī labi strādā par šo A6 grupu. Es neesmu pārliecināts, par Cezarī neesmu pārliecināts, jo šeit mēs runājām par vidustermiņa, ilgtermiņa attīstību. Es nezinu, uh, Eh, cik daudz tas mums var palīdzēt pašlaik un ko parlaments var darīt, ir atbalstīt komisiju, mudināt komisiju, mudināt dalību valstis. Tas ir labākais risinājums un arī, lūdzu, izdariet man šo pakalpojumu. Ejiet eh, sabiedrībā arī runājot runājot ar avio līnijām, lai arī valsts iestādes būtu ieinteresētas, mums ir jāizdara spiediens dalību valstīm, un ne tikai tas ir jādara komisijai, mums ir jāiz... arī avio līnijām tas ir jādara operatoriem. Mēs to nedaram kaut kādu juridisku apsvērumu dēļ, mēs to darām uh, arī sabiedrības uh, interesēs. Un, ja es uh, neatbildēšu kādu jautājumu, tad tie, kas tas atbildēšu pēkstu. Paldies! Well, thank you. Liels paldies, Džordž! Mēs eh, vienmēr ar interesi uzklausam jūs ziņojumus, kā teica arī kolēģi. Jūs eh, būsiet ļoti aktīvs un eh, līdz pat decembrim. Un, protams, ja mēs kādā veidā varam palīdzēt jums, tad esam gatavi to darīt arī komisija esam gatavi atbal atbalstīt. Mēs eh, tātad, protams, vienmēr šeit laipni jūs arī uzņemsim. Paldies! Thank you. Okay, we just got to rearrange the table now. Mums vajag vienkārši šeit eh, pārkārtot eh, prezidija galdu. Okay, colleagues, if we can... No. Kolēģi, varbūt mēs varētu pievērsties nākamajam darba kārtības punktam saskaņā ar transporta komitejas darba kārtību, un mums ir paredzēta apvienotā sanāksme ar uh, iekšējā tirgus komiteju, lai mēs varētu izskatīt uh, ziņojuma projektu. Tautspartijas grupa, varbūt jūs varētu būt mazliet disciplinētāki, Matijai, lūdzu. Man ir liels prieks apsveikt eh, pie mums eh, Malcolmu Hārboru, iekšējā tirgus komitejas priekšsēdētāju. Šai sanāksmē ir paredzēta atsevišķa darba kārtība, jo tā ir apvienotā sanāksme, tad ir runa par priekšsēdētāju paziņojumiem, pēc tam ir inicitīvas eh, ziņojuma projekta prezentācija, un Pēc tam ir paredzēti citi jautājumi un arī nākamās sanāksmes laiks. Vai jūs piekrītat šādai darba kārtībai? Ja nav iebildumu, tad uh, vispirms izteikšos es un tad arī Malkoms. Es vēlētos jums paskaidrot, ka šis jaunais zvans attiecas gan uz likumdošanas, gan uz nelikumdošanas pasākumiem. Un uh, te ir runa gan par INKO, gan TRAN kompetencēm. Mē, mums šķita, ka būtu jādarbojas saskaņā ar 51. pāntu, tātad jāorganizē apvienotā sanāksme. Šīs pašinstīvas ziņojums pilnībā atbilst reglamenta 51. pāntam. Mēs esam apmierināti ar šo oficiālo lēmumu, kas tika pieņemts. Referenti ir sagatavojuši vienu ziņojuma projektu, par to balsos abas komitejas, eh, ko vadīs abu komiteju priekšsēdētāji. Saskaņā ar procedūras posmiem, tad eh, komiteja tiesības var izmantot eh, tad, ja abas komitejas rīkojas vienoti. Lai atvieglotu šo procedūru, abas komitejas ir vienojušās, ka uh, Šoreiz eh, šo sanāksmi vadīs eh, transporta komitejas priekšsēdētājs, nākamoreiz tas būs IMCO priekšsēdētājs. Un, eh, ja no kādas citas komitejas vēlas piedalīties kāds priekšsēdētājs, viņiem arī ir tiesības to darīt, bet ja mēs viņiem to nepavēstīsim, tad visticamāk viņi arī to nedarīs. Vēlējos jums pastāstīt par procedūru lai cilvēki saprastu, kāpēc eh, mēs šeit esam sanākuši un kādā veidā mēs rīkosimies turpmāk. Malkolm, ja jums būtu kas sakāms, lūdzu, dariet to. Paldies, priekšādātāji! Manuprāt, šis ir ļoti labs piemērs, kā komitejas var konstruktīvi sadarboties. Manuprāt, ka uh, abas komitejas saprata, ka ir pienācis laiks gatavot šādu ziņojumu un uh, Es uzskatu, ka e, šī ir pareiza rīcība. Mēs sākām strādāt pie šie jautājumi no politiskā viedokļa, un tagad mēs redzam, ka komisija gatavos arī tiesību aktus. Kolēģiem transporta komitejā es vēlētos teikt, ka šīs ziņojums izriet no mana ziņojuma, kur bija runa par universāliem pakāpojumiem un lietotāju tiesībām komunikāciju nozarei. Uh, Tāpat arī tika e, veidoti citi ziņojumi, kur bija runa par ārkārtas pakāpojumiem un par tādu vienu universālo numuru. Kristians Buzojs no mūsu komitejas strādāja pie pašanstības ziņojumu, kur bija runa par 112 e, numuru pieejamību. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šis ir viens no piemēriem, kā publiskie pakāpojumi var tikt sniegti elektronisko komunikāciju tīklā. Mēs zinām, ka transporta komiteja arī ļoti interesējās par šo jautājumu. No savas puses vēlētos arī atgādināt, ka 2002. un 2003. gadā, kad Likanens, komisārs Likanens bija priekšādātājs, es ar viņu sazinājos. Un mēs tikāmies arī ar automobīļu federāciju, kas veidoja e-drošības fórumu. Šķiet, ka Rīt Krapa arī piedalījās šajā grupā. Un tātad eh, tas nozīmē to, ka šāds, šāda veida priekšlikumi ir parādījušies jau ļoti sen. Tas iespējams ir mm, pārsteidzoši, bet šāds eh, ārkārtas zvans eh, jebkurā gadījumā nav nekas jauns. Iespējams arī referenti runās par to, ka šāds zvans varētu glābt dzīvības negadījumu situācijās. Uh, Liels paldies, ka esat norganizējuši šo um, apvienoto komiteju un cerams, ka ar kopīgu darbu mums eh, izdosies arī panākt progresu. Liels paldies! Eh, mūsu nolūks ir dot eh, katram no referentiem 5 minūtes, un pēc tam mēs dosim, tad vispirms dosim mēs eh, Senelovas kundzei, dosim vārdam, pēc tam dosim vārdu Knopa kungam no transporta komitejas. Pēc tam arī varēs izteikties ēnu referenti un pārējie deputāti. Šāda ir paredzētā procedūra. Vispirms IMKO komitejas vārdā dod vārdu Olgai Senelovai, lūdzu. Vážení předsedové, kolegyně a kolegové. Paldies, ka devāt man vārdu priekšsēdi. Uh, godātie kolēģi, kā jau tika teikt, šodien man ir IMCO dalībniece status un uh, gada sākumā mums bija uzklausīšana saistībā ar šo problemātiku. Mēs varējām grozīt procedūru un es priecājos, ka mēs tagad visi varam kopā sanākt, lai diskutētu par šo tematu, kas ir tik ļoti svarīgs. Vēlētos pāris vārdos jums stādīt priekšā projektu, atzinumu projektu, kuru prezentējam kopā ar manu kolēģi Kohu. Priecājos redzot, ka esam vienisprātis par šī atzinuma mm, šo sākotnējo ideju. Šai sistēmai vajadzētu tikt eh, izmantotai transporta līdzekļos. Eh, šim 112 tam vajadzētu būt pieejamam pakalpojumam visiem, tam ir jādarbojas. Tam jābūt pieejamam visos eh, transporta līdzekļos, neatkarīgi no sistēma, no transporta līdzekļa, tā lai mm, tas būtu izmantojams gan šoferiem, gan citiem transporta dalībniekiem. Šai sistēmai vajadzētu būt vispārējai, mm, bezmaksas un pieejamai visiem lietotājiem. Pirmais priekšnoteikums būtu um, centri, kas būtu atbildīgi, un tā būtu dalību valstu atbildība, lai šie centri ārkārtas zvanu centri varētu šos zvanus uh, pārvaldīt. Dalību valstīm būtu jāskata, kāds būtu visefektīvākais uh, modelis uh, struktūrai. Šobrīd jau ir daži ārkārtas pakalpojumi, kas nedarbojas visās valstīs, un tie ir tikai mm, luksus automašīnām. Tā izplatība tirgu ir visai neliela, un domājam, ka tie. Ja ka šie pakalpojumi var mm, darboties paralēli arī privātajiem, mm, un mm, ir jānodrošina to izmantojuma neatkarīgi no apstākļiem. Jānodrošina visu dātu gan privāto, gan publisko aizsardzību. E-call sistēma iedarbojas ārkārtas zvana gadījumā, un Tur ir jāaizsargā privātie dati e-call gadījumā, kā arī citos, proti privātos. Sadarba spējas platforma mūsuprāt veicinās inovācijas un arī konkurences palielināšanu Eiropas industrijā, un tas viss ir jāņem vērā. Mēs tātad aicinām komisiju nākt klajā ar projektu, lai līdz 2015. gadam nodrošinātu šādu sistēmu, tā lai būtu eh, šī nepieciešamība ieviest šo e-call sistēmu 112 eh, līdz 2015. gadam. Šāds aicinājums nebūs izteikts pirmo reizi, pirmais, pirmo reizi tas bija 2002. gadā, 2009. gadā komisija teica, ka nāks klajā ar regulējošiem pasākumiem gadījumos, kad mm, šīs brīvprātīga pieeja nedarbojas. 2011. gadā Grieķija pār, Eiropas parlamentā aicināja padarīt pieejamu šo e-call sistēmu pēc iespējas ātrāk, tā lai tā varētu uh, darboties pēc iespējas ātrāk, proti glābt cilvēku dzīvības, un mēs zinām, ka Eiropas Savienības saistības ir ievē, un apņemšanās ir ievērojamas. Par nelaimi nā, iepriekšējā gadā nesam redzējuši, ka būtu kāda virzība uz priekšu no komisijas puses, tamdēļ arī vēršos pie komisijas pārstāvi, lai jautātu, kāds šobrīd ir viedoklis, kāpēc komisija vēl nav publicējusi savu uh, projektu mm, un apstiprināšanas mm, projektu par transporta līdzekļu ekosistēmu transportlīdzekļos, kaut arī tas bija jādara pirmajā ceturksnī šajā gadā. Kad mums izdosies izkustināt uz priekšu šo situāciju? Kad komisija sāks uh, izpildīt savas iepriekšējās uh, Mm, saistības. Un vēl arī jautājums par laika grafiku. Laiks grozījumiem ir 8. maijs. Tā mēs nolēmām ar kolēģi Kohu un kopā tad to skatīsimies un balsosim 19. jūnijā. Pateicos par uzmanību un uh, mans kolēģis Kohs tad uh, Mm, tālāk izteiksies. Un jau iepriekš priecājos par jūsu komentāru. <laughs> Jā, vielen dank, liebe Vorsitzende. Koha kungs, liels paldies eh, priekšsēdētāji. Šķiet, ka šis eh, zvans ir tāda, tāds tāds, kas nekad nebeidzas. Pirms desmit gadiem es jau par to runāju šeit pat, un tu noteikti par to atceries. Uh, Es vēlētos pateikties arī Senelovas kundzei par to, ka viņa tik skaidri izklāstīja šo tēmatu gan šodien, gan arī mazliet agrāk. Tāpat arī es vēlētos pateikties arī par konstruktīvo darbu. Ir jāatcerās arī, ka ēnu referenti jau sen ir iesaistījušies šī jautājuma izpētē. Šajā jomā mums ir uh, kopīgi nolūki, un tie arī parādās šajā mūsu kopējā ziņojumā. Es domāju, ka mūsu galvenais mērķis ir funkcionējošs uh, ārkārtas zvans, kas varētu glābt uh, cilvēku dzīvības, samazināt negadījumu skaitu. Šis zvans, kas būtu pieejams visiem, um, iz, izmantojams visiem, kas uh, darbotos visā Eiropas Savienībā, kur būtu skaidri noteiktas kompetences dalība valstīs publiskajā jomā Un tāpat arī šim zvanam ir jānodrošina ļoti augsta kvalitāte un arī datu aizsardzības kvalitāte, lai varētu labi organizēt medicīniskās palīdzības sniegšanu. Mēs nevēlamies šeit eh, veidot eh, vis, visai Eiropas pakāpojumus. Mēs nevēlamies šeit eh, mm, veidot uzņēmumus, kas darbotos visā Eiropā. Te nav runa par to. Ir jāatcerās, ka uh, ārkārtas zvans ir būtisks visām valstīm, tas ir būtisks arī vienam pilsonim, tieši tāpēc šim zvanam ir jābūt bezmaksas. Šis zvans ir jāorganizē e, balstoties uz brīvprātības pamatiem. Protams, ka e, arī privāti pakalpojums sniedzēji varēs izmantot e, šādu zvanu. Mums ir jānodrošina saskaņotība tā, lai uh, šis 112 zvans varētu tikt izmantots visur. Šķiet, ka ar programmu nodrošinājumu palīdzību šo problēmu varēs arī atrasināt. Gribētu jums sniegt dažus tehniskus priekšlikumus, kas iespējams nav tehniski risinājumi, bet uh, tas tomēr mums ļautu saprast, kā tas viss funkcionēs. Ir jānodrošina stīmuli Eiropas ekonomikai, lai veidotos progresa uh, eh, arī tehnoloģisko risinājumu ziņā, tā lai Eiropa varētu palikt viena no līderiem pasaulē. Mums ir jāuzdod jautājumi komisijai. Pirmkārtām, regulas dokumenti par tipa apstiprinājumiem ārkārtas zvanam jau tika veidoti, bet komisijā viss šis process apstājās. Mans jautājums ir, kāpēc, kurš bija vainīgs vai tie ir runa par uzņēmumiem vai par citiem ģenerāldirektorātiem. Tāpat arī ir jādomā par regulu, jo, piemēram, direktīvā par viedām transporta sistēmām ir rakstīts, ka mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Otrs, kāpēc ir tikai likumdošanas teksts automašīnu ražotājiem? Kāpēc eh, šeit nav runa par, piemēram, mobilo telefonu sakaru uh, izmantotājiem? Ir jāatcerās arī, ka starp dalībvalstīm ir parakstīti saprašanās memorandi, un tas notika vēl salīdzinoši nesen. Uh, treškārt, komisāra Krēsa, kā jau mēs dzirdējām iepriekšējā gada septembrī, prezentēja šo ārkārtas zvanu, uh, tā runāja par eh, šīs idejas tālāku attīstīšanu, mēs eh, to visu apsveicām, bet eh, šī gada 8. martā ieradās komisārs Tajānī, uzlika moratoriju, teica, ka tiek apstādinātas visas regulas attiecībā uz automobīļu mm, ražotājiem, un, manuprāt, mums visiem ir jābūt nedaudz sašutušiem. Mēs gaidām no komisijas pārstāvjiem paziņojumus. Galu galā šķiet, ka nevajadzētu šo moratoriju uzlikt arī ārkārtas zvanam. Ir jānodrošina publisks ārkārtas zvans. Mēs nedrīkstam prasīt, lai privātie uzņēmumi organizētu šādus, šādus zvanu pakāpojumus. Vēl kādi punkti, par kuriem es vēlējos runāt. Uh, ārkārtas zvanu centrāles arī ir jānodrošina valstī. Ir jānodrošina valsts kontroli pār privātiem uzņēmiem, kas vēlētos sniegt šādus pakāpojumus. Šodien mēs runājam par vieglajiem automobīļiem un ārkārtas zvanu, bet es vēlētos atkārtināt par e, ziņojumiem, kas tika gatavoti Eiropas parlamentā, par kur, kur mēs jau par to runājām. Te ir runa arī, piemēram, par uh, uh, motocikliem un arī smagajām automašīnām. Ir jānodrošina personas datu aizsardzība, par to mēs vienmēr esam iestājušies un cerams, ka mūsu risinājums arī automobīļu industrijā dos iespēju uzlabot uh, savu konkurētspēju pasaules tirgos. Paldies, tagad pievērsīšos ēnu referentiem, došu katram no tiem trīs minūtes laika. Es neredzu Hoinsteins kundzi, tāpēc došu uzreiz vārdu Gurmai kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, man arī, arī ļoti liels prieks redzēt šos lieliskos priekšsēdētājs un arī pateicos Rebekungam, viņš uh, arī daudz palīdzēja, kad es strādāju ar viņu kopā. Es uzskatu, ka ideja bija lieliska izveidot uh, komiteja, lai mēs varētu strādāt, bet, nu, kad mums ir sieviete un vīrietis un arī, kas ir līdzreferenti un priekšsēdētājs, tas ir vēl labāk. Es uh, um, arī esmu ļoti priecīgi par šīm debatām, par debatēm un arī ekspertu līmenī ir nepieciešams nodrošināt viedokļu apmaiņu. Es arī pateicos arī kolēģi, par kolēģi sacīto un es. Nu, Un es domāju, ka, lai glābtu cilvēku dzīvības, mēs varam darīt visu 2008. gadā, kad arī tika pieņemts man ziņojums. 40 tūkstoši cilvēki gāja bojā uz ceļiem un 4 tūkstoši uh, uh, cilvēku dzīves varētu iz, izglābt, ja būtu atbilstīgi šī uh, glābšanas sistēma. Šis nav jautājums. Uh, Um, kuru um, mēs varētu apšaubīt par īsnāku nieku, bet dzīv, cilvēku dzīvība ir svarīgāka par visu. Un, protams, uh, mums ir jāuzsver tas, ka uh, ceļu drošības rīcības uh, programma, kur es sagatavoju arī Kuhūkungs, kurš arī bija Jānu referents, viņš arī veic lielisku darbu. Un tas ir arī veids, kā mēs varam uzlabot drošību uz ceļiem ar šīs programmas starpniecību. Es arī esmu pārliecināta, ka mums vajadzētu koncentrēties uh, arī uz EIKAL uh, šīs sistēmas uh, izveidē, kā tas ir intelģētās transporta direktīvēm. Tad jābūt patērētāja tiesībām un patērētāja aizsardzībai, kas ir jānodrošina visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, lai šī sistēma būtu pieejama visiem. Geogrāfiski Eiropas Savienība ir pilnībā jānosedz. Tādēļ es arī augstu novērtēju un arī pateicos arī par šo kopīgo eh, sanāksmi arī visiem eh, automašīnu ražotājiem. Tas ir arī jāatregulē, lai eh, visiem automašīnām būtu nepiecie, nepieciešams aprīkojums, lai atzītu e-call sistēmu un lai arī būtu nepieciešamais tehniskais aprīkojums arī transportā un arī, lai tas tiktu paredzēts uh, uh mašīnu pamatcenā. Proti šim drošības rīkam nav jābūt kā ekstra, kā papildinājumu jumam. Un uh, tam ir jābūt uh, pieejamam visiem uh, Eiropas uh, autovadītājiem, piekrītu arī uh, komisijas pieejai. Jānosaka termiņš attiecībā uz šo iekārtu uh, īstenošanu, ieviešanu, jo brīvprātīgā sistēma nedarbojas. Mums ir jāatrod ir izcinājums apvienotā karalistē. Francijā, lai tās varētu pārakstīt šo īkolu memorandumu, es zinu, ka tas pašlaik nav prioritārs jautājums, bet pie tā jāstrādā pēc vēlēšanām. Tad kāds, nu, ir konteksts? Mums ir uh, likumdošana, trīs pasākumi, tad mums arī bija komisijas rekomendācijas, kas pieņemts uh, pagājušā gada septembrī, kas aicina dalību valstis, uh, lai varētu uzlabot arī mobīlo tīklu, kur varētu nodrošināt šīs ārkārtas pakalpojumus, jāpieņem arī delģētie akti līdz 2012. gadam atbilstīgā tiesas direktīvai, tas arī ir mūsu rīcībā, un treškārt mums ir arī priekšlikums arī par uh, apstiprināto uh, transportu regulu. Mums ir daudz un dažādi ideja, lai mēs varam uzlabot kopā. Tad mums ir jāpasaka, ka divas stipras komitejas strādā kopā, tad viss ir iespējams. Paldies. Thank you, uh, Mrs. Pavanova. Paldies, Pavanovas kundze no IMCO. Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlos uh, apsveikt arī mūsu priekšsēdētājus. Uh, par mums sniegto iespēju izveidot šāda veida sanāksmi, kur tieks abas komitejas un uh, tiešām efektīvāk ir strādāt kopā, un mums ir arī daudz vēl citu dosie, kur mēs varam turpināt šādu sadarbību. Es arī varu apsveikt references par viņu darbu pie šī uh, dosjē un arī par uh, ziņojumu, kas ir visaptvaroši, kur tiek skatīti skatīt arī dažādi jautājumi par īkolu, e-zvana uh, ieviešanu, bet esmu saprotu, ka dažiem aspektiem, kas nav ziņojuma projektā, bet kas ir īpaši jāizceļ. Pirmkārt, šeit mēs galvenokārt runājam par tādu sistēmu, kur vairāk vai mazāk salīdzinot arī ar uh, moderno tehnoloģiju, programmatūru attīstību tad ir desmit gadus veca ne tikai runājot par izmaksu efektivitāti, bet arī par pašu darbības efektivitāti. Otrakārt, esmu nedaudz arī satraukta arī par datu kvalitāti, kāda tiek, kā tiek izmantoti, lai sagatavotu argumentus, lai varētu izmantot šo uh, sistēmu, jo es neesmu redzējusi uh, nevienu loģisku paskaidrojumu par to, cik daudz ceļu satiksmes noteikumi ir uh, notikuši. Tas, tas uh, situācijās, kur, piemēram, tādās vietās, kur nav um, mobīlo tīklo efektīvu darbību un kur varētu būt bijusi iespēja novērst šādu ceļu satiksmes noteikumus gadījumā, ja eh, cilvēks būtu varējis piezvanīt šādiem ārkārtas pakalpojumiem un cik daudz eh, eh, šādu negadījumu būtu varēts novērst tikai ar šī zvana palīdzību. Šādu datu nav, bet tie ir ļoti svarīgi. Tad ir svarīgi arī nodrošināt, ka dalība valstis nodrošina nepieciešamo infrastruktūru, bet nu, tas tā nav, jo īpaši runājot par šiem e-zvaniem. Tālāk 112 uh, zvans. Sistēma dažās dalību valstīs ir pietiekami dāti, piemēram, par medicīnas eh, zvanu gadījumā tikai viens no četriem eh, darbojas efektīvi, un ja vēl papildus probl šīm problēmām mēs eh, savienosim to vēl ar citu sistēmu, tas radīs papildus problēmas šīs zvanu darbībai, un arī tehnoloģiskā neutralitāte ir ļoti svarīgs jautājums. Jāņem vērā arī izmaksas efektivitāte, pašas sistēmas darbības efektivitāte. Jāpadara arī iespēja uzņēmumiem attīstīt modernu sistēmu un, lai šī sistēma būtu savietojama, sastarpēji savietojama varētu arī industrija domāt par labākiem tehnoloģijām, kādas varētu izmantot šīs sistēmas īstenošanā. Un Arī runājot par Paneiropas ekosistēmu, eh, tas viss ir svarīgi, bet ir jāņem vērā arī galveno problēmu atrisināšanu, jo īpaši infrastruktūras aspekti pirms mēs aicinām obligāti ieviest šo sistēmu visos transporta līdzekļos. Liels paldies! Beņņem kungs, lūdzu transporta komiteja. Jā. Es eh, arī gribēju minēt dažus no uh, tiem pašiem jautājumiem, ko minēja jau kolēģi, bet ja esam neatkarīgi visu to visu skatījušies, pirms es pateicos referentiem par ļoti lielisku ziņojumu, kur tiek atrunā tādi jautājumi, dāta aizsardzība un arī savietojamība ar privātiem pakalpojumiem un ļoti labi atrunāt šīs problēmas. Es gribu izteikt dažus punktus. Nu, galvenais uh, jautājums. Uh, Ir arī viedokļu šķelšanās eh, par eh, izmaksas eh, ieguvumu um, analīzi. Vai tas ir labs veids, kā tērēt naudu? vai ir arī labāki veidi, kā mēs varam uzlabot ceļu satiksmes drošību ar šīm pašām izmaksām, nemainot tās, nepalienot tās. Uh, Un tad eh, šis izmaksu ieguvuma analīze, kas būtu pamatīga, ir jāveic eh, pirms mēs vispār uh, sākam nopietni darbu pie šīs programmas īstenošanas. Tad ir arī bijušas debates par to, vai arī šādas uh, iekārtas ir jāatļauj. Es domāju, ja mēs turpinam darbu pie šīs sistēmas, bet neatļaujam šos remote devices, tad varbūt 10, 15 gadi būs nepieciešams, varbūt 80 gadi pirms uh, lielākajai daļai transporta līdzekļu vispār būs uh, mm, ieviestas, iebīvu, iebūvētas šādas uh, sistēmas, iekārtas. Līdz ar to šeit arī izmaksas ieguvums uh, analīzes būtu ļoti uh, um, maz, jo izmaksas šeit ir ļoti augstas. Eh, mēs strādāsim tikai transporta līdzekļiem, kas būs, eh, ir, būs uzražot eh, pēc noteikuma īstenošanas. Es piekrītu arī tam, ka tehnoloģijai jābūt neitrālai, jo, ja mēs ejam tālāk ar šo programmu, tad mums ir jābūt arī elastīgiem, lai varētu arī uzveikt nepieciešamos tehnoloģiskos uzlabojumus, ka tas ir nepieciešams. Un tad par šo glābšanas eh, tīklu, kas ir jāizveido pirms programmas īstenošana, bet es nedomāju, ka 2015. gadā tas būs izdarāms līdz tātad šim laikam. Vēl viens jautājums ir neatbilstīgas atbildes, un arī tā ir, mēs sasaucamies arī ar šo izmaksu ieglumu analīzi īpatsvaru. Mums ir jābūt piesardzīgiem un jāsadā vairāk pie šī, ka neatbilstīgas atbildes nepieprasa ārkārtas, nepieprasa to, lai ārkārtas pakalpojumi, nu, tik lielā mērā tiktu uh, attīstīt un paplašināt, ka uh, pakalpojumu īstenošana, piemērošana būs daudz dārgāka. Uh, cik, cik bieži, teiksim, ārkārtas dienestiem zvanīs par nelieliem pārkāpumiem, ka viņiem nezvan, piemēram, tagad, un tas varētu radīt problēmas, ka ārkārtas uh, dienestu vairs nevarēs reaģēt uz nopietniem mm, pārkāpumiem, uh, negadījumiem. Līdz ar to šim balss kodekta elementam ir jādarbojas, jādarbojas ļoti ātri, jābūt efektīvam lai varētu pielikt punktus neatbilstīgām atbildēm. Lūk, tie galvenie punkti, kurus gribēju izteikt. Thank you very much. Paldies, Tēlor kungs, uh, transporta komiteja, zaļo grupu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka e-call sistēma var sniegt pozitīvu ieguldījumu ceļu satiksmes drošības eh, uzturēšanai, palākus arī citiem papildus pasākumiem lai varētu, piemēram, ierobežot ātrumu un arī alkoholu lietošanu pie stūras. Šīs ir divi ārkārtīgi lieli riski, apdraudējumi uh, cilvēkiem uz autoceļiem. Tad, nu, to visu ņemot vērā, četri punkti. Pirmais tehniskais punkts par ārkārtas dienestiem, lai varētu tie saņemt pareizo informāciju pareizā kārtībā lai viņi arī varētu atbilstīgi reaģēt un arī verbāli uh, sazināties ar transporta līdzeklu vadītāju. Tas, protams, būtu ļoti liederīgi. Tas ir jāīsteno. Un domāju, ka ir nepieciešama attīstīt sistēmas, lai tās varētu darboties un varētu tos iebūvēt arī transporta līdzekļos. Tālāk runājot par uh, tiesībi. Eh, to nevaram tikai atstāt privāto uzņēmumu rokā. Tālāk runāt par datu aizsardzības aspektu pašā ziņojumā. Nu, šī nodaļa ir nedaudz uh, jāpadziļina un uh, jānodrošina augstāks datu aizsardzības līmenis mūsuprāt. Un visbeidzot, joprojām ir atklāts jautājums par izmaksām par to, cik maksās infrastruktūra un kurš tad uh, maksās par infrastruktūru. Tas ir jāizskata, jāpārdomā un par to ir jāvienojas, jo mēs jau nevaram teikt, ka, nu, jā, mums būs šī sistēma, ja mēs nepaskaidrojam, kādā veidā tad šī sistēma tiks finansēta. Un arī transporta līdzekļu ražotājiem arī, protams, cels cenas un atspoguļo šīs izmaksas transporta līdzekļu uh, cenā. Jā, nu varētu iedomāt arī par to, ka nevarētu vajadzētu jū, drošības jostas, bet, nu. Arī tā jau bija revolūcija, un arī tieši tātad šī sīkola sistēma arī būs uh, par tās efektivitāti jāpārliecina. Thank you, Estelle. Yeah, it's usually the intelligence of the drive. Jā, šķiet, ka uh, šoferu inteliģence rada visvairāk problēmu. Rausbaha kundze no konservatīvajiem. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka pavisam drīz mēs nokļūsim arī līdz uh, mašīnām, kas brauc pašas. Šķiet, ka tas būs nākamais, par ko mēs runāsim. Uh, Jā, bet eh, tas jau ir ticis apspriests, mēs esam par to smējušies, bet, manuprāt, ir ļoti labi, ka tiek gatavot šāds ziņojums un ka pie tā strādā divas komitejas. Es patiešām ļoti augstu novērtēju to, ka eh, šis jautājums ir tik augstu mūsu prioritāšu sarakstā. Dažas uh, kompānijas īstenībā jau uzstāda šāda veida sistēmas automašīnās, piemēram, Volkswagen. Šķiet, ka te nav runa par ļoti dārgiem limuzīniem, bet eh, par pavisam vienkāršām automašīnām. Arī pasāta automašīnā ir šāda sistēma. Bet, protams, vēl ir daudz eh, jāpaveic. Mums ir vajadzīga vienota sistēma, ja vispār šāda sistēma ir jāveido, un Noteikti ir vajadzīgs arī labāks savienojuma līmenis tīklā. Tam ir jāfunkcionē visur. Nezinu, vai tai ir jābūt obligātai prasībai, bet te mēs vienmēr atdursimies uz to, kur tad ir personīgās brīvības robežas, cik augstai ir jābūt datu aizsardzībai. Uzskatu, ka mums vajadzētu dziļāk paskatīties uz šiem jautājumiem vai tiešām mums visu laiku sekos līdzi kāda modrā acis, kamēr mēs braucam, vai varbūt šo modro aci mēs uz kādu laiku varam izslēgt. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz šīm detaļām, kurš tad reaģēs, vai tā būs policija vai slimnīcas, kurš īsti būs pirmais, kas pasēja klausot, tad, kad iedarbosies šis signāls. Es domāju, ka Vēl ar vienu ir vairāki jautājumi, kas ir jāizskata. Es eh, nevēlos atkārtot eh, visas labos punktus, kurus eh, kolēģi jau pieminēja. Tas būtu viss, ko es teicu. Paldies, Rosbach kundzei. Tagad Krāmera kungam vārds. Nē, Satvēns Hārbora kungam, priekšsēdētājiem vārds. Liels paldies! Es izteikšos tagad savas grupas vārdā. Pirmkārtām es vēlētos pateikties Olgai Senelovai un Dīteram Koham par ļoti labo sadarbību strādājot pie šī ziņojuma. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, un mums ir iespēja šeit paskatīties uz vairākiem punktiem, par kuriem ir runāts jau ļoti ilgu laiku. Uh, kā jau Kohkungs minēja, gan viņš, gan es esam pie šie jautājumiem pieskārušies jau ļoti sen. Uh, Protams, mums ir jāskatās arī uz uh, robežu kontekstu, mums ir jādomā arī par universālo pakāpojumu un par lietotāju tiesībām telekomunikācijās. Noteikti, ka tas būtu jāiekļauj ziņojumā. Taču es vēlētos atgādināt, un šeit es citēšu uh, universālo pakāpojumu direktīvu. Tā ir pārskatītā versija, ko mana komiteja apstiprināja 2009. gadā. Dalībvalstis, un es šeit nedaudz parafrazēšu, dalībvalstis nodrošina ka mobilo telefonu uzņēmumī zvanītāja atrašanās vietas informāciju par velti sniedz varas iestādēm, kas nodarbojas ar ārkārtas zvaniem, tad, kad šāds zvans nokļūst pie šīm iestādēm. Un tas attiecas uz visiem zvaniem uz vienoto numuru Eiropas Savienībā 112. Te arī ir teikts, ka dalība valstis nodrošina šādus pienākumu veikšanu, un savukārt varas iestādes eh, nodrošina šo datu aizsardzību. Es gribētu teikt, ka šeit nav runa par automašīnām, kas tiks atslēgtas no nosacījumiem, kas jau darbojas, proti, ja jūs zvanāt uz 112 eh, numuru no sava mobilā telefona, tad uh, jūsu atrašanās vietas informācija tiek sniegta attiecīgiem dienestam. Kā jau jūs zināt, mūsdienās ir iespējams izsekot mobilo telefonu uh, atrašanās vietā. Dažkārt ārkārtas situācijās uh, šādas iespējas tiek arī izmantotas. Tas viss uh, uh tika minēts jau 2001. gadā, tad, kad tika pieņemta attiecīgā direktīva, bet tagad es pievērsīšos tam, ko pieminēja Parvanovas kundze par tehnoloģijām. Šķiet, ka šeit tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas, tā skaitā e, globālās pozicionēšanas sistēmas, un e, tāpat arī tiek izmantotas citi veidi, kā noteikt zvanītāja atrašanās vietu. Bet, ja runa par infrastruktūru un e, zvanu uh, handlingu, tad uh, ECOL izmantos eh, tādu pašu sistēmu kā 112 eh, ārkārtas zvaniem. Anna Rozbach uzdeva jautājumu par eh, privāto dzīvi un par atrašanās vietu un tā tālāk. Protams, pastāv nosacījums, ka cilvēkiem ir iespēja atslēgt šādu iespēju, ja viņi nevēlas izmantot šo sistēmu. Protams, šāda iespēja ir jāparedz. Tas pats attiecas arī uz automašīnām. Te es gribētu runāt par datu komplektiem automašīnās. Esmu pateicīgs Senelvas kundzei, kas eh, nodrošināja to, ka ceļu satiksmes eh, inspektors, kas Prāgā pētīja šo sistēmu, izmēģināja to reālajā dzīvē, ka viņš ieradās pie mums un prezentēja savu darbu rezultātus. Uh, Varbūt Sinovas kundze varētu um, nodot pārējiem šīs prezentācijas slaidus, lai visi varētu iegūt šo informāciju. Ja ir runa par automašīnām, tad šeit ir ļoti, šeit ir svarīgi divi faktori. Pirmkārtām šī atrašanās vieta. Automašīna var atrast balstoties uz globālo pozicionēšanas sistēmu, un otrs - elektroniskās sistēmas automašīnā, kas uh, uh, iedarbina gaisa spilvenus, arī var nosūtīt šādu informāciju. Prāgas uh, ceļu satiksmes inspektors minēja, ka šāda veida informāciju var izmantot, lai noteiktu, cik smags ir ceļu satiksmes negadījums. Tāpat arī var noteikt, uh, kādā virzienā dodas automašīna, vai tā atrodas uz šosejas, vai arī tā ir nobraukusi no maģistrāles, tad var noteikt, cik smags ir negadījums un kāda, kādai ir jābūt reakcijai. Manuprāt, visi šie faktori būs ļoti noderīgi ārkārtas dienestiem. Tas nozīmē, ka viņi savā prīkojumu varēs izmantot daudz efektīvāk. Šeit mēs runājam arī par izmaksām un par reakcijas laiku. Uh, Šķiet, ka Pāranas kundze, kura ir ļoti pieredzējusi medicīnā, noteikti zinās to, ka tad, kad ierodas ātrās palīdzības automašīna, m, mm, dažkārt eh, dzīvības klāpšana ir atkarīga no piecām vai desmit minūtēm. Bieži vien, ja runa tikai par uh, eh, vienu braucēju automašīnā, tad uh, var gadīties tā, ka viņš nav spējīgs reaģēt, viņš nevar atbildēt, un uh, bieži vien ir tā, ka par negadījumiem vienkārši mēs neuzzinām, jo šis braucējs nav spējīgs eh, piezvanīt uz eh, nevienu numuru. Tātad mēs varētu glābt ļoti daudz dzīvību. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks rīkoties un cerams, ka komisija varēs eh, šo darbu savienot ar universālo pakāpojumu direktīvu. Paldies! Šķiet, ka visi ēnu referenti ir izteikušies, visi referenti ir izteikušies. Es gribētu aicināt eh, deputātus nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Došu vārdu Rikē kungam pirmajam. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdis veicu referentus par mm, paveikto darbu un stingro stāju, pāris komentāru. Ļoti labs princips šis e-call, bet e, šis obligātais raksturs pilnībā maina tā dabu. Tas nozīmē, ka tas tulīt rada virkni problēmu. Un e, pirmā lieta, ja tātad šī sistēma ir obligāta, tad SIS infrastruktūras centri un e, resursi tūlīt ir jāpiemēro, tas ir vispārēji jāievieš. Un otrā lieta ir zvanu centru jautājums, tie mainās, to kvalifikācija mainās, ja ir aptuveni miljons automašīnu, kas tiek izmantoti, un ja te ir obligātais princips, tad ir pavisam cita noslodze šiem centriem. Šobrīd ir runa par šiem tā sauktajiem mēmajiem zvaniem, kas tiek izmantoti, un mm, tad. Uh, Iespējams, būtu arī jāveic reorganizācija šiem centriem, kas būtu ārkārtīgi dārgi. Ja ir obligāti, tad automašīnu ražotājiem mēs uzliekam par pienākumu to ieviest. Tas nebūtu tāds inovatīvs, milzu risinājums, bet mm, autosektoram tur būtu ekonomiskās sekas. Un, mm, jā, jābūt arī spējai to mm, izslēgt, atslēgt. Un, mm, es, piemēram, varbūt vēl, vēlos, lai man var izsakot, bet man jābūt iespējai arī to atslēgt. Un te ir atsevišķas problēmas. Nu, man eh, nav arī tik daudz laika, mm, lai par to izteiktos, bet, kā jau teicu, princips ir lielisks, bet tik līdz tas ir obligāts, tā ir virkne problēma. Tas ir arī tas galvenais. Paldies! Thank you very much, Mr. Ba. Paldies, Bakungs, divi minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju par šī svarīgā instrumenta mērķi mums noteikti nevajadzētu uh, runāt. Mums, protams, ir jārunā par dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Ir jāatcerās, ka 80% uh, no šoferiem uzskata, ka šāda sistēma būtu ļoti liederīga. Manuprāt, ka arī tehniskā ziņā uh, šādu sistēmu varētu atrisināt. Galu galā tehniski šī sistēma ir iespējama. Es varu tikai un vienīgi konstatēt, ka vienkārši nav kopējas gribas rīkoties. Nu, kāpēc tad uh, industrija meklē citus risinājumus un neseko politiķu ieteikumiem? Es domāju, ka uh, Mūsu ārkārtas zvanu sistēma mums šķiet ļoti svarīga, to deputāti jau vairāk kārt atkārtoja, bet šķiet, ka industrija vēlas izmantot arī pārdošanas argumentus, un šie pārdošanas argumenti runā par to, ka ir vajadzīga tāda palīdzība, kas tiktu sniegta eh, negadījumos, un viņi nevēlas eh, parādīties šeit negadījumu statistikā. Uh, Es domāju, ka mums nevajadzētu ļauties industrijas pārstāvju teiktajiem. Galu galā mēs esam politiķi, mums vajadzētu noteikt, ka šī ir Eiropas sistēma, galu galā vairāk nekā 80% šoferu vēlas tādu izmantot, un ir jānodrošina, lai šī sistēma būtu visur izmantojama visās valstīs, ka tā jābūt e, saskanīgai. Uh, Līdzīgi kā Koha kungs un arī Senelavas kundze, eh, viņi uzdeva jautājumus komisijai. Un es arī gribētu jautāt, eh, kas tad eh, liek šķēršas komisijai rīkoties? Vai patiešām ir taisnība šīm baumām, ka pastāv dažādi virzieni? Manuprāt, ir pienācis laiks beidzot noteikt skaidrus virzienus un skaidras vēlmes. Fosteris kundzei divas minūtes. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies eh, IMCO priekšsēdētājiem. Liels prieks jūs visus šeit redzēt. Man šķiet, ka liela daļa no šiem punktiem jau tika pieminēta, es vienkārši tos atkārtošu. Protams, šis jautājums ir ļoti emocionāls. Tā ir ļoti laba ideja. Eh, šķiet, ka tā ir tāda kābolkūciņa, kas patīk visiem, un ja mēs vēlamies izglābt dzīvības, tad mums noteikti ir šīs dzīvības jāglābj. Protams, ka, ja mēs vēlamies veidot šādus centrus dalībvalstīs, tad tas arī ir jādara. Bet es šķiet, ka jau tika norādīts uz vairākiem izaicinājumiem, kas mums, kas mums ir jāpārvar. Es labprāt eh, dzirdētu viedokli arī par šādas obligātas ierīces uzstādīšanu automašīnā un ko tad rīkoties gadījumā, ja es tādu negribu redzēt savā automašīnā. Uh, Eh, Krosas kundze bija ieradusies uz uzklausīšanu, un mēs eh, runājām par brīvprātīgu pieeju. Ja kāds vēlas pirkt automašīnu un pēc tam uzstādīt šādu sistēmu, tad mēs nevaram, protams, iebilst. Nesmu dzirdējusi reakciju no komisijas, cik daudz tas izmaksās ražotājiem, jo, protams, šeit runa par izmaksām. Ja jau tiek pārdots ļoti daudz eh, šādu ierīču, tad cena samazināsies, bet sākumā tā nebūs. Pēdējie divi komentāri par infrastruktūru ir vairāki infrastruktūras jautājumi, te nevar runāt tikai par eh, vienu sistēmu, galu galā ir arī um, dažādas globālās pozicionēšanas sistēmas, Galileo un tā tālāk. Malkams runāja par um, gaisa spilvēnā uh, iedarbināšanu un to, ka šī elektriskā ierīce nosūta signālu. Dažkārt gaisa spilvēns iedarbojas pats no sevis, nemaz uh, bez avārijas. Uh, mums ir jādomā arī par to, kas notiks ar automašīnām, ja tām vienkārši tiks uzlikts pienākums instalēt šādas sistēmas. Manuprāt, ir ļoti daudz dažādu jautājumu. Jebkurā gadījumā liels paldies visiem par darbu, abiem referentiem par darbu. Manuprāt, šīs diskusijas ir ļoti noderīgas. Higīnce kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pilnībā piekrist abu referentu teiktajām. Uh, attiecībā uz to, ka komisija ilgi vilcinās pie šī jautājuma. Tāpat arī es gribētu piekrist Harbor kungam un Gurmai kundzei. Viņi runāja par to, ka uz uh, Eiropas ceļiem katru gadu mirst 40 tūkstoši cilvēku. Tāpat arī kāds deputāts, kas agrāk strādāja parlamentā, viņš minēja, ka ir uh, jāveic rentabilitātes analīze, bet tajā pašā laikā viņš minēja, ka cilvēku dzīvību šādā analīzē nevar ielikt. Uh, jāsaka, ka katrā negadījumā, kas notiek manā valstī, ir šī, šis stundas likums. Ja stundas laikā ārkārtas dienesti var ierasties negadījumā vietā, tad uh, var glābt cilvēka dzīvības. Ja dienesti ierodas tikai pēc diennakts, tad noteikti, ka dzīvības vairs nevar glābt. Ir jāatcerās arī par satelītnavigācijas sistēmām, kas ļauj mums nokļūt no punkta A līdz punktam B. Tehniski tas ir iespējams, bet, diemžēl, mums nav vajadzīgās grības komisijā, lai šīs sistēmas kļūtu eksploatējamas. Protams, Eiropā vairs nav robežu, un uh, automašīnas var brīvi braukt pār robežām. Mums ir vajadzīga šāda sistēma, un tā ir vajadzīga pavisam drīz, ar labu sistēmu, tā var darboties, mums vienkārši ir vajadzīga grība uh, to iedarbināt. Uh, Paldies. Groškungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlos atkārtot to, kas tika minēts. Es piedaru pie tiem, kas uh, uzskata, ka šis mērķis ir labs un ceļš uz tā sasniegšanu nemaz nav grūts, un ja mēs uh, gribēsim to izdarīt, tad mēs to arī izdarīsim. Es dzīvoju pierobežas reģionā, un mēs dzīvojam uh, visam netālu no sava kolēģa. Tas atrodas tikai astoņus kilometrus no uh, Eh, manas dzīves vietas, bet, eh, diemžēl, šie centri, kas ir atbildīgi par negadījumiem mūsu valstī, savā starpā nav savienoti. Mums eh, vajadzētu domāt par šādiem vispārējiem dienestiem. Mums ir jānodrošina harmonizācija visā Eiropā, tas ir jāpieprasa no visām valstīm. Mēs domājam par jaunām tehnoloģijām, bet mēs nezinām, uh, Eh, to, kas notiek mūsu kaimiņu valstī. Šeit nav runa par to, ka mēs meklējam grūtības, mums ir jādomā par risinājumu meklēšanu, un te mēs esam uz pareizā ceļa. Tehnoloģijas. Beļģijā es varu nopirkt mazu aparātu, kas eh, man pastāsta, kur es atrodos, cik ātri es braucu, pastāsta man, eh, kas notiek uz šosejas, un, ja viss norit labi, tad es pa šo mazo aparātu varu pat sasināties ar saviem draugiem un runāt kā pa telefonu. Tas nozīmē, ka šādas komunikācijas var nodrošināt arī ar GPS ierīcēm. Bet eh, ir jāatcerās par pārobežu problēmām, kas arī ir jārisina. Tātad parādās otra svarīga problēma, tāda savstarpēja komunikācija. Tad, kad es dodos pāri robežai, tad bieži vien uh, kādus 10-15 kilometrus, es eh, vispār nevaru sazināties, jo eh, ir eh, nesaskaņas starp šiem tīkliem. Ja mēs vēlamies visu noteikt par obligātu, tad, ja runa par to, kas ar to nodarbosies, tad ir jāparedz valsts dienestu iesaistīšana. Galu galā tur ir vajadzīgais personāls, un arī pieredze. Pēdējais, ko es vēlētos norādīt, ja runa par savstarpēju savietojamību, tad es atkal atgādināšu, ka atrodos šeit, eh, dzīvoju pierobežu reģionā, tad eh, noteikti, ka valoda var uh, būt problēma. Mans kolēģis no Nīderlandes, kas ieradīsies uz mūsu valsti un vēlēsies sazināties ar mūsu dienestu, noteikti saskarsies ar valodas problēmām. Es vēlētos norādīt, ka ja mēs Eiropā rīkosimies šādā līmenī, tad mums vajadzētu risināt pastāvošās problēmas. Un ja šīs problēmas tik, tiks atrisinātas, tad visi pilsoņi arī teiks, ka Eiropa ir devusi kaut ko labu. Tad nevajadzētu vienmēr norādīt uz problēmām, bet domāt par risinājumiem. Paldies, Groškungam! Es Domāju, ka nevajadzētu šeit iesaistīt arī radaru noteikšanas ierīces kas var, ko var uzstādīt mašīnās. Nē, vienīgais, ko es uzzināju, ir tas, ka Luksemburgā no ūdens var gatavot vīnu. Jā, protams, protams. Lichtenbergers kundze, vai jūs varat uh, no vīna radīt ūdeni? Es atvainojos no ūdens radīt vīnu. Uh, Jā, patiešām šeit eh, parādās eh, šaubas, eh, bažas par datu aizsardzību. Ja mēs vēlamies risināt datu aizsardzības jautājumus, tad ir jāparedz iespēja izslēgt šo ierīci. Un tad parādīsies apdrošināšanas problēmas. Šī problēma, manuprāt, vēl tā īsti nav apzināta. Ja ir runa par apdrošinātājiem, tad tie noteikti uzreiz reaģēs mm, ja šāda ekosistēma tiks ieviesta. Piekrastes, eh, es nezinu, pierobežas reģioni vai grūti pieejamas vietas. Es uzskatu, ka šie jautājumi vēl nav apskatīti, un ja mēs eh, nenoskaidrosim šādas problēmas, tad visaptroši šo sistēmu nevarēs īstenot. Ja kāds eh, šeit argumentē ar 40 tūkstošiem uh, bojā gājušo. Ja jūs domājat, ka ar eko ja mēs to visu atrisināsim un šos 40 tūkstošus izglābsim, tad es arī gribētu paust savas bažas. Tā gluži nebūs. Ir jāatcerās, kā varētu gūt pēc iespējas vairāk laika, kas notiek šādos negadījumos, kā mēs varam risināt arī apdrošinātāju problēmas. Nākamais Dalībvalstīs pastāv ļoti eh, daudz problēmu ar 112 numuru. Ar glābšanas dienestu iesaistīšanu ir jāatcerās, ka ir ļoti daudz eh, nepareizu zvanu. Ir arī viltus trauksmes, kuras arī nevar izslēgt. Man nav nekas pret eh, tehniskām inovācijām, bet mums ir uh, jāatrisina visas šīs problēmas, pirms mēs runāsim par obligātu pienākumu īstenot šo sistēmu. Paldies! Pēdējā Bernadeta Vernoja. Oui, merci, monsieur le président. Jā, paldies priekšsēdi. Es saprotu to, ko tikko teica kolēģe par dāta aizsardzību, arī par to, ka uh, 112 ir savas robežas, bet uh, reizēm, atkārtojot to, ko teica Zīta un uh, kolēģis, kas sēž blākus Rīkes kungam, esmu nedaudz šokēta, ka tiek runāts par uh, izmaksu efektivitāti. Kad tiek runāts par izmaksu efektivitāti cilvēku dzīvības gadījumā, es neesmu ļoti autoritāras dabas. Uh, kurai liekas, ka vajag uh, uzlikt par pienākumu reizēm kaut ko citiem, bet domāju, ka pilsoņiem ir pienākums mm, ļaut tikt izglābtiem un Nu, mums te ir tādas pašas diskusijas kā iekšējā tirgus komitejā. Un, um, arī Malkom kungs 2009. gadā zināja par šo mm, atzinumu. Un, kad es strādāju pie šī jautājuma, uh, Un es eh, skatīju arī visus dienestus Eiropas Savienībā, ka tika teikts, ka vairāk kā 4000 dzīvību varētu izbrā, iz, izglābt Eiropas Savienības teritorijā, vēl arī ar tiem, kas ir m, mm, ievainoti, un vēl arī izmaksas, kādas ir m, mm, medicīnas aprūpei. Un m, mm, te mēs meklējam arī kaut kādus e ekonomiskos ieguvumus un tas, manuprāt, ir pamata tāds precedents, un Kādā brīdī es domāju, protams, nepieciešams tā, lai mēs akcentējam šo mm, dienestu 112, lai saskaņojam infrastruktūras, diskutējam ar Eiropas komisiju, kas ir pilnībā atvērta mūsu parlamenta priekšlikumam, ehm, um, vai tas būtu e-call vai 112 jautājumā, un es redzu, ka nav uh, politiskās grības dalību valstīs, un es pilnībā zinu šo lietu. Mana valsts nav tā pati nabadzīgākā Eiropas Savienībā, un kad es redzēju pagājušā nedēļa, nedēļā milzu mm, uzrakstu pie manis, ka tur mm, zvaniet tur 117 vai 118 problēmu gadījumā. Nu, man bija bezmaz vai kauns, mums nav politiskās vēlmes domāt eiropeiski un e, domāt par to, kā glābt dzīvības tiem, kas ienāk mūsu teritorijā. Un tā nav, nu, tas nav jautājums tikai par izmaksām, tas ir arī um, politiskās gribas jautājums. Te ir arī šis īkol, kas ir saistīts ar 112, tātad šajā jautājumā mēs esam e, runājuši par automobīļu ražotājiem, pārstāvjiem no šī sektora. Daži jau to ir ievie, ieviesuši, kolēģi runāja par Volkswagen piemēru, tām var būt arī ekonomiska, tirznieciska vērtība vērtību dažiem automobīļu ražotājiem. Pēc tam jautājums par tā obligātu ieviešanu visos transporta līdzekļos un ka mazie un vidējie automobīļi, ka tur nav tādas izmaksas klāt nāk, kas varētu liekt cilvēkiem pirkt automobīļus, bet tieši politiskās gribas ziņā Eiropas parlamentam vajadzētu tiešām teikt dalību valstīm, mūsu kolēģiem, ministriem katrā mūsu valstī, ka mums ir svarīgi lēmumi pieņemami, kas dotu Eiropai mm, pievienoto vērtību un ko Eiropa varētu arī mm, sniegt kā aizsardzību jūsu Eiropas pilsoņu dzīvēs. Ja mēs gribam panākt tā, lai Eiropa tiktu mīlēta un cienīta, tad tieši šādos jautājumos krīzes periodā, kad mm, Eiropa tiek vaini, vainota pie visiem grēkāzes, un tad mums nevajadzētu šeit eh, vilcināties, runāsim par visiem šī jautājuma iesaistītiem pusēm, bet nu es katrā ziņā eh, vēršos pie dalībvalsts valstīm. Tagad pievērsīsimies komisijai no MUF ģenerāldirektorāta, no IMSO ģenerāldirektorāta un no ENTER ģenerāldirektorāta. Došu pa divām minūtēm katram runātājam. Ir paredzēts divas sievietes un viens vīrietis. Sākšu ar Gonzālesa kungu. Ir skaidrs, ka tika uzdoti jautājumi, tad proti, kāpēc jūs esat tik ilgi vilcinājušies? Tas būtu diplomātiskā veidā formulēts jautājums. Lūdzu, Gonzāls kungs, jums uh, vārds. Sorry. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšādātāji. Vēlētos eh, jums eh, pateikties komisijas vārdā. Uh, Paldies Eiropas parlamentam par sagatavoto ziņojumu. Liels paldies par jūsu ieguldījumu e-call iniciatīvā. Es vēlētos teikt, ka es jums piekrītu, ja ir runa par to, ka ir pagājis diezgan ilgs laiks lai īstenotu e-call. Protams, e-call ir zināmas priekšrocības, mēs jau pie tā strādājam jau kopš 2002. gada. Mēs strādājam e, balstoties brīv, uz brīvprātīgo pieju, mēs esam sapratuši, ka obligātie pienākumi šeit nestrādā. Mēs izmēģinājām šo e, brīvprātīgo pieju, tas, diemžēl, prasa pārāk daudz laika un esam jau e, pārāk ilgi vilcinājušies. Tieši tāpēc mēs sākam uzstātos regulējošiem pasākumiem. Uh, Datu aizsardzības problēma. Tas, ka mēs veicinām šo uh, e-call, tad, uh, ja ir runa par transporta līdzeklī, tad ar uh, e-call to nevarēs uh, izsekot. Tikai negadījumā uh, situācijā šāda izsekošana būs iespējama. Mēs uh, nolēmām, ka e-call ir eh, jānodrošina arī privātās dzīves aizsardzība. Tika uzdoti jautājumi par eh, īstenošanas pakāpi. Jūs zināt, ka komisija ir ieteikusi regulējušas pasākumus. Mans kolēģis no mm, DG Enterprise varētu par to vairāk parunāt. Eh, komisāra Krēsa pagājušā gada septembrī aicināja īstenot šo iniciatīvu līdz 2015. gadam. Mēs esam modernizējuši šo transporta līdzekļu daļu, telekomunikāciju daļu un arī infrastruktūras daļu. Telekomunikāciju daļa ir mūsu kompetencē, esam sagatavojuši rekomendācijas un dalība valstis mums ziņo, ka mobīlo sakaru operatori nav pret īko īstenošanu, tie ir gatavi atbalstīt 112 zvanu, bet eh, mēs, protams, arī rīkosimies balstoties uz saņemto informāciju. Attiecībā uz tehniskiem jautājumiem mēs esam veikuši ietekmes izvērtējumu. Šis ietekmes izvērtējums bija ļoti detalizēts. Mēs pavadījām vairākus mēnešus, lai pētītu informāciju, un ir ļoti daudz skaidļu, kas runā par labu eko rentabilitātei. Ir ļoti daudz negadījumu arī uz sekundārajiem ceļiem, kur eh, zvans eh, ārkārtas dienestiem ir novēlots. Piemēram, Somijā ir daudz šādu negadījumu ar nāvis gadījumiem, kur 5% gadījumu mm, dzīvību būtu bijusi iespēja glābt. Tas nozīmē, ka šis ietekmes izvērtējums runā par labu īkolu. Mēs esam izvērtējuši izmaksas, iespējamo labumu. Mēs šeit nevēlamies diskutēt par to, kā izvērtēt eh, cilvēka dzīvības un eh, iespējamos eh, kropļojumus. Mums But if you put it in all the vehicles, then the cost is reducing. I... Es cenšos šeit izdarīt kopsavilkumu, bet uh, bija pārāk daudz jautājumu. Varbūt uh, kolēģi varētu man aizdot uh, mazu laiciņu no sev atvēlētajām divām minūtēm. Tad uh, runa par ierīces izmaksām. Tas būtu apmēram 50 eiro uz vienu ierīci, uh, kas tiek ievietota transporta līdzeklī. Un jebkurā gadījumā iegūtais labums ir daudz augstāks nekā izmaksas. Uh, Čehu kolēģa prezentācija, ko pieminēja Hārbora kungs, tā bija tiešām ļoti ievērojama. Ja šīs automašīnas tiek aprīkotas ar šīm ierēcēm, tad izmaksas ir patiešām marģinālas. Mēs pieļājam, ka dalība valstis And let me just um, finalized that the first. Noslēgumā mēs esam izskatījuši arī citus jautājumus. Mēs uzskatām, ka īkola noteikti atrasinās arī citus jautājumus, tad mums ir uh, balss savienojumi, ir arī šis parastais 112 zvans, tāpat mums ir, ir jānodrošina, lai tiktu sniegta informācija par uh, šiem zvaniem, lai varētu izvairīties no viltus trauksmes un tā tālāk. Mēs zinām, ka uz 112 tas īsti nedarbojās. Mums ir jāpēta šīs problēmas, noteikti, ka ir arī risinājumi. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka komisija vienmēr ir eh, bijusi neitrāla attiecībā uz tehnoloģijām, tieši tāpēc mēs aicinājām Eiropas standārtu organizācijas nodrošināt vajadzīgos risinājumus tehnoloģiskā ziņā, un tagad es eh, gribētu dot vārdu arī citiem, es izteicos pārāk ilgi. Es vienkārši, es norādīju komisijai, ka, ja jūs vēlaties izteikties visi, tad jums noteikti ir jārunā īsāk. Ja izteiksies viens, tad viņš varēs runāt ilgāk. Jūs gribējāt visi runāt, tas noteikti. Um, es nebūšu vairs tik pacietīgs. Lielas paldies! Es uh, atdevu daļu sava laika iepriekšējiem runātājiem. Es atvainojos Karamīcas kunga vārdā, kurš nevarēja ierasties. Es vēlētos teikt, ka no mūsu puses īkola iniciatīva ir bijusi vienmēr daļa no Eiropas drošības iniciatīvas, kas darbojas laikā no 2011. līdz 2020. gadam. Tas attiecas uz, arī uz Kohkunga ziņojumu. DJ Mūfa pašlaik strādā pie specifikāciju izstrādes noteiktajiem aprīkojumam PSAP. Tātad te ir runa par tiem, kas saņems datus no automašīnas. Tas ir paredzēts arī direktīvās un rīcības plānos. Komisija strādā pie specifikācijām. Šīs specifikācijas eh, tiks pieņemtas ar deleģēto aktu pirms šī gada beigām. Un eh, sagatavošanās darbi jau notiek, sarunas notiek jau ekspertu līmenī. Paldies! Es redzu, ka visi nedaudz atmodās, pacēla galvas, tad, kad tika pieminēts deliģētais akts. Nākamā runātāja. Paldies, priekšādētā, izteikšos pavisam īsi. Es vēlētos nedaudz uh, papildināt par juridisko pusi. Komisija pašlaik uh, pabeidz priekšlikuma projektu par pasažieru automašīnām un uh, komerciāliem transporta līdzekļiem. Uh, Konkrētās eh, tehniskās detaļas pašlaik tiek apspriestas, attiecīgajos komisijas dienestos tiek eh, izskatītas eh, katra varianta izmaksas un arī ieguvumi. Šīs iespējas varēs sākt izmantot tikai tad, kad būs saņemti, saņemtas atbildes uz visiem jautājumiem. Ir svarīgi, ka visas tehniskās sadaļas e-call zvanā ir jāpabeidz pirms eksploatācijas uzsākšanas. Lielas paldies! Īsti nezinu, kurš šeit visvairāk ievilka laiku, vienkārši deputāti gribēja uzdot ļoti daudz jautājumu. Senelovas kundzei vispirms došu vārdu, un pēc tam Koha kungs arī varēs izteikties. Šķiet, ka neviens nesniedz atbildes jautājumu. Nu jā, tā arī ir. Paldies! Es sākumā vēlējos visiem pateikties par jūsu komentāriem, kas noteikti bagātinās šo atzinumu, bet mēs bieži vien atgriežamies pie jautājuma par to, vai e-call būtu jābūt obligātam vai brīvprātīgam, un tas, tās ir diskusijas, kas jau gadiem rit un atkārtoja dažādi, un es piekrītu tam, kas šeit tika teikts. Uh, ka tas ir politiskās gribas jautājums, vai mēs vēlamies virzīties šajā virzienā vai nē. Jo visi tehniskie risinājumi, manuprāt, vai visas tehniskās problēmas var tikt atrisinātas gadījumā, ja mēs sakam, mēs atbildam jā uz šo jautājumu. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Vēlējos arī atbildēt uz dažiem komentāriem, kas attiecas, piemēram, uz izmaksām sociālās izmaksas, mm, noteikt, noteiktu skaitli cilvēka dzīvībai, kā ikol varētu simtiem dzīvību glābt eh, gadām. Tas ir arguments, kuram vajadzētu būt atslēgas argumentam, tā vietā, lai izmantot ekonomiskus argumentus. Eh, Komisija uz daudz ko arī atbildēja, ieskaitot arī šos viltus, eh, trauksmes, zvanus, šāds risks pastāv, bet uh, vajadzētu būt arī mm, balss kontakta iespējai, mm, tad, kad šīs sistēmas tiek iedarbināta, lai varētu mm, paskaidr sniegt paskaidrojumus, bet ja nav šādas um, iespējas, tad ņemot par pamatu minimālo datu kopumu, lai varētu izsacināt mm, šī negadījuma nopietnību. Tālāk runājot par sistēmas pārs noslogojumu, es domāju, ka PSAP vajadzētu Tātad šiem tīkliem vajadzētu spēt identificēt eh, to, ka runa ir par īkolu zvanu. Tālāk eh, runa par transporta līdzekļu izsakošanu. Es jau runāju savā prezentācijā par to. Šī sistēma iedarbosies tikai negadījuma brīdī. Tas eh, izslēdz pastāvīgu transporta līdzekļa izsakošanu pārbraucienu laikā. Mēs arī raudzījāmies tā, lai būtu tehnoloģiskā neutralitāte. Iespējams, ka iepazīstoties ar dokumentu, jūs redzēsiet, ka tur ir runa mm, par šo, tajā pašā laikā ievērojot arī skaidrs drošības noteikumus, jo ir skaidrs, ka iekārta, mm, tāda mobila iekārta var mm, radīt nopietnākus ievainojumus nekā pats negadījums. Nu, tas tāda atkāpe piezīme. Runājot par um, zvānu saņemšanas um, infrastruktūru, kas saņem šos 112 zvanus, mēs uzsvērām to, ka dalību valstīm ir jānodrošina uh, šī pakalpoja, šī servisa labu veiksmīgu darbību. Un te ir arī direktīva par mm, vispārējiem publiskiem pakalpojumiem, un tā ir dalība valstu atbildība. Nu, lūk, domāju, ka kolēģis papildinās. Jā, kungs. Jā, kungs. Jā, dažas īsas piezīmes. Eh, diemžēl komisija neatbildēja uz manu galveno jautājumu. Tad vai taisnība būs tam, ko teica Jānīkungs, ka moratorijas neattieksies uz automobīļu industriju? Daži atsevišķi jautājumi. Protams, ka e-call neļaus mums izvairīties no negadījuma, bet šis eh, zelta stundas likums noteikti ir jāizmanto, ir jānodrošina pēc iespējas ātrāk profesionālas palīdzības sniegšana negadījumā cietošajiem. Uh, Eh, tas, ka glābšanas dienesti tagad būs mm, pārslogoti īkola dēļ, nu tā diez vai būs. Ir jāatcerās arī, ka gaisa spilvens tā vienkārši pats no sevis neiedarbojas, vai tā nevajadzētu būt. Tika runāts arī par valodas problēmām. ja neviens automašīnā nevar sniegt nekādu atbildi, tad iespējams, ka ir jābrauc glābšanas dienestam uz negadījuma vietu. Ir jāatcerās, ka saprašanās memorands paredz īko lieviešanu. Visas puses bija to rēķinājušās, un mēs esam jau daudz dzirdējuši par 112, ka tas īstenībā nemaz daudz neizmaksāja. Ir Jāatcerās, ka šādi glābšanas dienesti ir jāveido pat tad, ja tas dalībvalstī uh, saistītos ar zināmām izmaksām. Ja ir runa par to, ka mums vienmēr seko līdzi kāda modrā acis, tad tā nebūtu nav. Šī sistēma nedarbojas visu laiku, tā darbojas tikai tad, kad ir noticis negadījums. Mums ir jāatcerās par šādiem cilvēkiem, kas cieši negadījumos uz uh, otras nozīmes ceļiem un kurus vienkārši neviens neatrod uh, laikā, lai varētu tos izglābt. Automobīļu industrija saka, ka ja šī sistēma nedarbosies dalībvalstīs, tad šīs ierēces viņi nevēlas uzstādīt transporta līdzekļos, bet uh, dalībvalstis savukārt saka, ka tās nevar iedarbināt šo sistēmu bez vajadzīgajām ierīcēm. Tieši tāpēc mums vajadzētu arī uzlikt uh, šos eh, pienākumus par saistošiem. Izmaksas. Tika runāts par programmatūrām uh, eh, automašīnās. Tas nozīmē, ka modernās automašīnās īstenībā tas nesaistītos ar lielām izmaksām, jo šāda programmatūra jau pastāv. Mums ir jādomā par reāliem risinājumiem. Ja mēs atradi, atradīsim risinājumus šādām mazām problēmām, tad uh, mm, mēs varēsim arī ieviest šo sistēmu. Ja mēs visu laiku tikai aizbildināsimies, tad arī 2020. gadā šādas sistēmas nebūs. Thank you very much, Kai. Liels paldies! Es vēlos arī pateikties eh, referentiem un arī ēnu referentiem un visiem, kas piedalījās debatēs, un vēlos norādīt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. maijs 12. un nākamā kopīgā komitejas sanāksme. Imko uzaicinājums šoreiz 13. Mā, 30. mājas. Tātad 8. mājas grozījuma iesniegšanas termiņš, nākamā sanāksme 30. mājas 11. Un to organizēs IMKO. Apskatīsim grozījumus. Malkam, vai ir vēl kas, ko vēlēs uh, papildināt? Es vēlējos pateikties par uzaicinājumu un arī par to, ka novadījāt veiksmīgi šo sanāksmi. Liels paldies jums, liels paldies arī visiem kolēģiem, un tad tiekamies 30. maijā. Paldies, un tad tieši uh, šo sanāksmi mēs noslēdzam. Atgādīju transporta kolēģiem. Um, mēs skatīsim Kramerkungu ziņojumu un uh, Pamainīsim te vietas un tad skatīsim ziņā. Okay, if people are... Labi. Ja jūs vēlaties turpināt diskusijas, iespējams, ka tā arī ir, tad eh, lūdzu dariet to ārpus šīs zāles. So if people are moving out, I... Cilvēki dodas ārā no zāles došu viņiem mazliet laika, lai viņi to varētu izdarīt. There are three opinions from Mr. Kramer. In Kramer kunga ziņojums uh, runāt par kopīgu noteikumu par Eiropas fondiem. Lūdzu. Paldies. Tad te ir runa par trīs atzinumiem, kas ir eh, diezgan eh, saistīti savā starpā. Te ir runa par kopīgiem noteikumiem, par uh, Eiropas fondiem, tad ir Eiropas Rinālas attīstības fonds un Eiropas kohēzijas fonds. Uh, Pagājuši pirmdien bija Kopenhāgenā un dzirdēju ļoti jauku Čērčila citātu. Mums ir vajadzīga stratēģija, bet dažkārt, dažkārt mums ir vajadzīgi rezultāti. Izcils citāts. Tas attiecas uz eh, daudzām lietām Eiropas Savienībā. Mums ir stratēģijas, bet rezultātu nav. Tieši to mēs arī vēlamies mainīt. Struktūra fondos atrodas lielākā daļa Eiropas Savienības līdzekļu līdz 2000. Un no 2014. līdz 2020. gadam ir paredzēti 180 miljoni eiro eh, e un eh, vēl vairāk naudas kohēzijas fondā. Ir jāatcerās, ka uh, izmantošanas koeficients nav nemaz tik liels. Uh, 130 miljārdi eiro ir paredzēti Eiropas facilitātes instrumentā un, un līdz pat 50% tiek izmantoti MTF fondā. Ir jāatcerās, ka kohēzijas fonds ir viens no izšķirošajiem. Esmu uzstādījis mērķus savā ziņojumā, proti mums ir jādomā par investīcijām transportā, kas ir saistāmas ar 2020. gada mērķiem ir jānodrošina, lai visi šie likumi, tā skaitā Natūra 2000 un arī citi, tiktu ievēroti. Tas arī pats, pats svarīgākais punkts, ja ir runa par um, ilgtspējīgumu. Daži piemēri. Visi iekšējo kuģu projekti ir viens projekts, tā skaitā arī Elbas projekts ir saistīts ar dzelzceļu projektu. Uh, Un tieši eh, šajās iekšējās eh, ostās Eiropas revīzijas palāta šajā mēnesī ir uzskatījusi, ka tikai 12 no 17 projektiem ir bijuši efektīvi. Tas nozīmē, ka mēs esam finansējuši 16 projektus ar kohēzijas un eiro fondu līdzekļiem, bet tie ir izrādījušies par neefektīviem. Tāpat arī es varu minēt 20 projektus, kas uh, nav realizēti, tāpēc, ka šķiet, ka pietrūka līdzekļu. Tieši tāpēc mums vajadzētu rūpīgi pārdomāt, kur nauda tiek investēta. Tas ir daudz svarīgāk nekā vienkārši pieprasīt arvien vairāk jaunas naudas. Austrijā uh, tika veidot Semeringas uh, tunelis, lai varētu nokļūt Vīnē zem Adrijas jūras. Te bija runa par to, kur visvairāk tie būvēti šādi tuneļi. Galu galā pastāv daudz citu uh, iespēju ierasties Vīnē. Būtu daudz labāk jau pastāvošos ceļus modernizēt, nevis veidot jaunus tuneļus. Ir jāatcerās, ka tuneļu būve notiek automātiski un līdz ar to tur nerastos daudz jaunu darba vietu, kas būtu viens no argumentiem. Tāpat arī varu minēt citus projektus, kur eh, tiek eh, domāts par uh, tiltu būvi, bet uh, pastāv citas iespējas, kā nokļūt līdzīgā. Varētu veidot uh, projektus, kur tiek modernizēti esošie ceļi. Un tādā veidā mēs iegūtu daudz vairāk gan finanšu ziņā, gan arī darba vietu ziņā. Ja mēs paskatāmies uz visu šo kopējo sistēmu, tad ik pēc 20-30 um, gadiem mums ir jaunas stratēģijas, bet mēs vienmēr Eh, cenšamies šeit aizlāpīt caurumus, un šie caurumi bieži vien atrodas tieši uz robežām. Ja mēs eh, vēlamies veidot eh, vienotu Eiropu, tad tieši pierobežas reģioni ir paši svarīgākie, jo valstis parasti par tiem neinteresējas. ERF fondā tiek eh, investēts nepareizajā virzienā. Infrastruktūra aizņem tikai pavisam mazu sadaļu. Tieši tāpēc mums ir jādomā par ārējo izmaksu samazināšanu. Piemēram, Rotterdam, eh, Ženēva, tas ir viens no svarīgākajiem koridoriem. Ir jāatcerās par eh, preču vilcienu kustību. Šeit pastāv ļoti liels potenciāls, ir jāatcerās par trases izmaksām. Uh, Vācijā tika veidots eh, Kārlsrues Bādens ceļš, nākamajos gados eh, tiks izmantot 4 miljārdi, lai šo ceļu modernizētu. Ir jāatcerās, ka uh, ir tādi uh, dzelzceļa posmi Eiropā, kur preču vilcieni nemaz nebrauc, bet dzelzceļa satiksme ļoti intensīva. Transportu satiksmī nevajadzētu skatīt atsevišķi. E, transports ir jāskata kopā ar e, klimata pārmaiņu politiku. Ir jāatcerās, ka 70% no CO2 izmešiem rodas tieši satiksmes jomā. Tāpat arī mēs zinām, ka Vācijā satiksmes ministrs Ranzauers ir teicis, ka 90 procenti no uh, autobraucējiem Vācijā brauc posmus, kas ir īsāki par sešiem kilometriem. Tas nozīmē, ka klimatu mēs noteikti neaizsargājam. Šeit ir ļoti daudz iespēju, kā rīkoties. Mēs vēlamies veidot ilgspējīgu uh, pilsētas attiksmi. Tas pats attiecas arī uz uh, kopfinansējumu pilsētām, ir jānodrošina pilsētu mobilitātes projekti, kur tiek investēts ļoti daudz. Uh, Mēs vēlamies veidot eh, tādus satiksmes dienestus, kas uh, labi darbotos arī attīstītajos reģionos. Mm, komisija ir teikusi, ka attīstītajos reģionos uh, eh, satiksmei nevajadzētu investēt, bet ir jāatcerās, ka 70% no CO2 izmešiem rodas tieši satiksmē, un tos mēs vēlamies samazināt. Tieši tāpēc arī attīstītajiem reģioniem mums ir jādod iespēja investēt ilgspējīgā satiksmē. Uh, Vides aizsargāšana ir jāgarantē, to jau es minēju. Mēs sekojam arī komisijas priekšlikumiem. Ilgspējīgs turisms arī to vajadzētu veicināt. Lisabonas līkumā mm, pirmo reizi parādījās turisma nozara. Mēs zinām, ka turisms var uh, dot ļoti daudz kaitējuma, bet ilgspējīgs turisms ir eh, jāveicina. Mums ir jānodrošina uh, Uh, klimata aizsardzība arī turisma nozarē. Pielikumos ir vairākie papildus um, rādītāji, piemēram, pārobežu uh, ceļu satiksme, tāpat arī ir jādomā par turismu pakāpojumu pieejamību. Gribētu jums dot piemēru. 1972. gadā starp Vāciju un Poliju bija 18 vilcieni dienā. Tas notika un tikai 23 gadu laikā šie 18 vilcieni ir samazināti līdz 10. Mums vajadzētu domāt, kā veicināt šādus pārobežu vilcienus. Ir jāatcerās, ka dalībvalstis šos savus robežotājumus uzskata par Eiropas jautājumiem, un līdz ar to dalībvalstis vairs par tiem mm, nerūpējas. Uh, Tas attiecas arī uz Baltijas un Adrijas jūras eh, savienojumiem. Ir jādomā par investīcijām šajos projektos, jo dalībvalstis, diemžēl, tajos neinvestē. Pašreizējā situācija ir tāda, ka ir notikusi pirmā tikšanās ar ēnu referentiem. Šī tikšanās bija ļoti pozitīva. Mēs eh, um, apmainījāmies ar viedokļiem. Es um, uh, prezentēju savus grozījumus, tos noteikti es arī uzlabošu, es uh, labprāt uh, uzklausu kritiku. Es atceros, ka bieži vien mēs uh, neko daudz neesam panākuši ar dažādām stratēģijām. Mums ir vajadzīgi rezultāti. Mēs uzklausīsim arī jauno dalībvalstu ieteikumus. Ir skaidrs, ka tieši jaunajās dalībvalstīs ir vislielākais deficīts, un tas ir jāizpilda. Es labprāt arī uzklausīšu diskusijas, labprāt eh, saņemšu arī grozījumus, un eh, termiņš grozījuma iesniegšana ir 7. mājas. Paldies par jūsu uzmanību, tagad ļoti uzmanīgi ieklausīšos jūs, jūsos. Eh, Groša kungs no tāds partijas grupas. Paldies, es vēlētos pateikties Krāmeru kungam par viņa ieguldīto darbu. Viņš ir uzsācis jau ļoti interesantas konstruktīvas sarunas, viņam ir arī ļoti plaša pieredze, un, manuprāt, šie eh, dokumenti ir ļoti svarīgi. Šķiet, ka runājot par mobilitātes jautājumiem un transporta jautājumiem, 8 eh, miljardi šajā periodā nav pārāk daudz. Šī, šī joma mums ir ļoti būtiska, mums būtu bijis par maz arī ar 40 miljardiem. Es vēlētos nedaudz izmainīt Krāmera kunga citātu. Viņš pieminēja ļoti skaistu citātu. Mums ir vajadzīga zaļa politika, bet eh, dažkārt mums ir vajadzīgi arī citi akcenti. Es uzskatu, ka mums vajadzētu būt eh, saskaņotiem. Uh, Ja runa par šiem desmit miljārdiem, kas tiek ieguldīti struktūra fondos, un ko mēs vēlamies izmantot saskaņā ar komisijas priekšrakstiem, tad mums vajadzētu piestrādāt pie šīs koncepcijas. Tas ir jādara ne tikai šajā komitejā, bet arī citās komitejās. Ir jādomā par kohēzijas līdzekļu izmantošanu Transeiropas tīklos. Manuprāt, Otrajā ziņojumā pie astotā grozījuma trešais punkts. Šeit ir runa par tālāk attīstītiem reģioniem, kur nav iespēja investēt mobilitātē. Es gribētu diskutēt šeit par formulējumu, taču viens jau ir skaidrs. Mums ir jāparedz iespēja izmantot līdzekļus šajā jomā, arī struktūra politikā, arī transportam un mobilitātei izvairīties no ārējām izmaksām nākotnē, manuprāt, būtu bīstami ievies šādu formulējumu, jo tas ir pārāk ierobežojošs. Mēs varētu, protams, teikt, ka vajadzētu izvairīties, bet eh, pilnībā izvairīties, obligāti izvairīties, tas, manuprāt, ir pārāk strikti. Tāpat arī ir jādomā par bio daudzveidību. Es nevēlos šeit dot negatīvus piemērus, bet eh, mm, braukt ar velosipēdu ne visur ir iespējams. Protams, mums vajadzētu runāt par konkrētiem principiem, bet eh, nevajadzētu šeit uh, grūst uh, spieķus ritenī. Mums ir uh, jādomā par uh, saprātīgu pieeju dažādām problēmām. Mēs nevaram šeit uh, paredzēt tikai vienu risinājumu visām problēmām. Es gribētu runāt par 29. grozīmu par uh, ieņēmumiem ar kopfinansējumu. Cik tās mums sapratis, tad, ja tiek būvēti ceļi pēc franču piemēra, tad ieņēmumi ir ļoti labi. Mm, nu, es gribētu zināt, vai esmu pareizi sapratis šo grozījumu. Mēs noteikti nākotnē vēl sadarbosimies un uh, kopīgi arī sagatavosim labus kompromisus. Paldies! Ajelas kundze. Sí, gracias, eh, presidente. Sí, yo le querría agradecer a... Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es vēlējos pateikties Krāmer kungam par pūliņiem, kādi tika ieguldīti, lai aptvertu līdz pat sīkākajām detaļām komisijas pieeju, bet eh, šajā gadījumā, ņemot vērā apstākļus, uh, grūtība un cīņa, ar kādu būs mums jāsaskarās, ar eh, padomi, kas mums bija jau pagājušā nedēļā, šī cīņa būs sīva un nežēlīga, neko citu nevar teikt. Jo mēs vēlamies eh, jūnijā mm, visu noslēgt, kaut arī divus gadus jau esam pie tā sākuši strādāt, un bez šīm detaļām es domāju, ka vajadzētu vairāk tādas plašvērienīgas politikas un esmu visai radikāli attiecībās komisijas priekšlikumu pret uh, reģionālas attīstības fondu, kad mm, tās neskars infrastruktūru attīstību attīstītākajos reģionos. Mm, mēs zinām, uh, Tā ir arī viena no uh, reģionu ģenerāla direktorāta jautājumiem šīs um, politikas nostādnes uh, bija paredzētas tā, lai tās tiktu ieviestas dalību valstīs, bet te ir arī melnie caurumi, nepārklātās vietas pat attīstītākajos reģionos. Un uh, tas saistās uh, ar nevienlīdzību, ar konkurētspējas problēmām ar līdzsvara trūkumu starp lielajiem urbānajiem lokiem un perifērijām attālākajiem reģioniem, pilsētas un lauku reģioni, mm, līdzenumi un uh, kalnu reģioni. Tur ir šie nepārklātie mm, posmi, šie, šie īpašie reģionu un uh, Mm, teikt, ka te arī nebūs investīciju attīstika tākajos reģionos. Mm, nu, tajā pašā laikā mm, šo reģionu pilsoņi arī maksā krīzes cenu. Mums te ir tāds eh, modelis, kas visiem piemērojams. Eh, par to domāja komisija pirms krīzes 2008. gadā, bet domāju, ka te vajadzētu um, kaut ko attīstīt tieši saistībā ar attīstītākajiem reģioniem, jo ir Jāteic, ka mm, aiz šī it kā attīstības slēpjas vairākas grūtības un melnie caurumi, un politikai vajadzētu mm, palīdzēt novērst šos līdzsvaru trūkumus, un domāju, ka šī iz, izslēgšanai jā, tā jāpadara maigāka. Paldies, priekšsēdētājs, arī pateicos uh, godētājiem Kramera kungām par uh, darbu pie šī dosijē un arī par minētajām idejām. Uh, un par to arī, kā viņš strādā. Es domāju, ka ļoti pozitīvs ir tas fakts, ka um, arī savā atzinumā arī tiek lūgts, ka arī transporta komitejai ir jāizsakās arī par uh, Eiropa 2020 programmas līniju. Mums šīm ir arī jābūt tam ceļam, kurā tad, kur mums ir jāiet visas programmas laikā, lai nu, mums varētu izvairīties no kaut kādu jaunu programmu izveidi. Lai varētu sasniegt rezultātus un arī. Un, kā teica arī Čērčils, mums ir nepieciešama viena stratēģija. Mēs nevaram katru reizi izgudrot kādu jaunu stratēģiju, kad tiekamies tran komitejā. Uh, dažkārt uh, kaut ko sašaurinot, uh, dažreiz šīs perspektīvas uh, paplašinot. Es domāju, ka tādējādi šīs aspekts ir ļoti pozitīvs, bet nu, divi nelieli krīt, divas nelielas kritikas, divi grozījumi, viens, kas attiecas uz 24. grozījums, kur aicina iekļaut arī atsevišķu budžeta līniju valsts budžetos. Mm, arī, lai varētu attīstīt veloceliņus un arī gājēju celiņus tādi. Tad ir specifiska aspekts, un kas attiec uz 28. grozījumu par arī investīcijām veloceliņa attīstībai. Mēs varētu arī runāt par šo um, ilgtspējīgo mobilitāti. Uh, un nu, varbūt specifiski detaļās neiedziļinoties, bet nu, šī fāze ir tāda vispārīga mūsu diskusijās, tad nu, tikai pieturē, pieturējušies tikai pie šiem aspektiem. Taču es vēlos pievērst arī komitejas uh, uzmanību par kohēzijas fondu regulu, atgādinot, ka desmit uh, miljārdi tas ir paredzēti. Uh, Šeit es tiesa, ka šie desmit uh, miljārdi, kurus tieši pārvalda Eiropas komisija, tas tiesa, ka tie ir saistīti ar reģioniem kuriem ir piekļuve kohēzija fondam bet ir jāpievērš arī uzmanība tām, lai šī centralizētā fondu pārvaldība varētu arī būt visai paralizējoša, jo uh, ņemot vērā tieši uz kohēzijas kritērijas, kur nepieciešams arī deficīti, gan arī uh, administrācija līmenī. kur ir jāņem vērā šis kritērijs kritērijas, kas pirmais nāk, pirmais arī iegūst šos fondus. Tas var nākt par sliktu reģioniem, kur eh, varbūt eh, arī eh, visvairāk būtu, nepie, kuriem visvairāk nepieciešami tieši šie fondi un pozitīvs tagad aspekts arī tieši ļoti labi, ka esam arī turismu iešēji iekļāvuši indikātoru sarakstā. Mūsuprāt, gan no struktūras, struktūras viedokļa, gan arī no komisijas komiteja darbas viedokļi ļoti Bet svarīgs aspekts ekonomiskā izaugsme ir jāatceras vienmēr, ka arī mums arī šis turisms noteikti ir jāņem vērā. Lielas paldies, Ielskungs! Jā, paldies! Es arī gribētu teikt, ka Krāmera kunga ziņojums ir ļoti uh, labi pareizā virzienā. Varbūt, protams, dažas detaļas, pa kurām es pieķeršos. Uh, pieskaršos mazliet vēlāk, ir, ir, mums ir mazliet cits viedoklis, bet es domāju, ka akcents par investīcijām, ilgspējībā, mobilitātei un Eiropas pievienotās vērtības transporta politikas attīstībā lietojot kohēzijas fondu un ERAF fonda līdzekļus ļoti pareizi pieeja. Un uh, arī šis uh, pamatojumā norādītā daļa, es gribētu tikai parādīt, ka ir vēl viena problēma loks, uh, kurā mēs zinām, ka ir Connecting Europe Facility iekļauti 10 miljārdi kohēzijas naudas, kas izraisa lielas diskusijas no nākošā gada, nākošās finanšu perspektīvas, tad uh, vēl papildus problēma vairākām uh, kohēzijas valstīm izraisa tas, kad ir noteikts jauns slieksnis daudz zamāks nekā pašreizējā finanšu perspektīvā kohēzijas politikas atbalstam maksimumam, un tie ir 2,5% no iekšzemes koprodukta kas nozīmē vairākām uh, Eiropas Savienības dalību valstīm mazāk atbalstu nākošajā finanšu perspektīvē no kohēzijas uh, nekā tas ir bijis pašreizējā, kas, protams, ir uh, ļoti plašs jautājums, kas ir ārpus arī transporta politikas jautājumiem saistībā ar kohēzijas fondu. Par atsevišķiem priekšlikumiem. Um, es, es esmu pateicīgs par piekto priekšlikumu pamatbūtību. būtību kurā, zinot Mihaila lielo interesi par dzelzs priekškara krišanu un ar to saistītām ģeopolitiskām un transporta politikas izaicinājumiem, kas savieno austrumu un rietumu Eiropas valstis, ar, kurā šī infrastruktūra ļoti vāja attīstīta, tad šāda veida priekšlikuma akcentēšana, manuprāt, ļoti pareiza. Savukārt, kas attiecas uz astoto grozījumu, kurā ir ieteikts sadalīt maksimālos uh, vai minimālos apjomus, cik daudz naudas var, var no šiem projektiem novirzīt vai nu no dzelzceļam, vai eh, veloceļiem, vai autoceļiem. Es par to gan šaubos, jo uh, ir, ir, ir, protams, Eiropas Savienības uh, tādas valstis, kurās uh, ierobežojot autoceļus, uh, autoceļiem paredzēto koheizijas naudas uh, līmeni, uh, jūs faktiski neļaujat šiem cilvēkiem sasniegt maģistrālos ceļus, pat ja viņi ir uzbūvēti, piemēram, dzelzceļi. Jo, ja ceļu stāvoklis ir tik neattīstīts, tad uh, tur nevar būvēt tikai veloceļiņu, vai tur nevar uh, uzskatīt, ka ir jāierobežo nauda autoceļu būvē, jo šie cilvēki nevar mobili pārvietoties līdz uh, lielākiem maģistrāliem ceļiem, piemēram, dzelzceļam un, un aizbraukt uz, uz, uz Eiropas Savienības savienojumu punktiem. Tā kā uh, Eh, domas varbūt ir dažādas, bet eh, es katrā ziņā ļoti pozitīvi vērtēju eh, ziņojumu. Paldies! Mrs. Senalova. Děkuji, pane předsedo. Kundze. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos pateikties eh, referentam par šo atzinumu, kā arī par viņa sadarbību ar ēnu referentiem. Es eh, pilnībā varu piekrist arī tam, ka komisijai vajadzētu vairāk koncentrēties uz Eiropu 2020 eh, stratēģijas mērķiem un transportu balto grāmatu, kad mēs runājam par šīm tematiskajām prioritātēm, kā arī, kad mēs runājam par solidaritātes principiem. Ja un uh, par dažādu reģionu vienlīdzīgu attīstību. Tas jau arī ir galvenais kohezijas politikas mērķis. Es pilnībā varu arī piekrīst referenti ideju, jai par to, ka nepieciešams attīstīt arī jaunas ilgspējīgas mobilitātes veidus. Es vairāk varbūt uz, uzsvērtu šeit tieši uh, pilsētas sabiedrisko transportu kuram um, arī būtu jāfigurē šajās prioritātēs. Tālāk runājot arī par vājo punktu mazināšanu, mm, kur, par kuriem mēs skatāmies arī kad runā par šo tīku, tad uh, referents saka, ka Eiropas pirmietā vērtība ka jāspēlē liela loma izvēlētos projektus. Un šeit es aicinu komisiju izstrādāt indikātoru kopumu, kas būtu izmērāmi, kas ļautu arī jo, novērst pārpratumus. Referents uzsver cik svarīgi ir nepieciešams arī ex-ante kontroli. Tas ir vispārējais, bet ir nepieciešams arī koncentrēties uz kvalitatīviem projektiem un arī uz ex-post kontroli. Es uzsveru arī, es piekrītu arī uzsveram, kas ir likts uz turismu un Arī par, par izmaksām te mums būtu varbūt nepieciešams vairāk izm, paskaidrojumu, par kādiem gadījumiem šeit tiek konkrēti runāts. Un es nevaru arī, diemžēl, piekrist tam, kā mēs definējam konkrētus procentus, ka definējam dažādas transportu veidus. Astotais grozījums. Un esmu pret 29. grozījumu kur runājam par vispārīgiem noteikumiem kur jāsniedz prioritāti projektiem, kam, jā, kas, kam ir jāsniedz konkrēti, konkrēta peļņa un konkrēti labumi. Un šeit mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībās kohezijas mērķiem. Un visbeidzot, svarīgi arī ir saglabāt sākotnējo kohezijas politikas mērķi, proti izlīdzsvarot uh, transporta infrastruktūru vismazāk attīstītajos reģionos, un šo mērķi noteikti mums nevajadzētu pazaudēt, kas attiec uz desmit miljārdiem. Par to vēl jau runāsim vēlāk. Paldies! Parker kungs! Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Ziņojums par reģionālās attīstības fondu ir paredzējis mērķi veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Un tieši tāpēc arī tiek izmantoti Transeiropas tīkli. Man īpaši patika tas, ka Krāmera kungs savos priekšlikumos 15. grozījumā minēja to, ka ir jāizmanto savstarpēji savietojama dzelzceļu sistēma, ir jāsamazina trokšņa līmenis dzelzceļā, un tāpat arī ir jādomā par uh, vienotu Eiropas satiksmes telpu, izmantojot Transeiropas tīklus TNT. Uh, es uh, biju nedaudz pārsteigts, ka tad, kad birojā notika sa sarunas, uh, Kramera kunga priekšlikuma tika kritizēti, tika runāts par Transeiropas koridoru, par Baltijas uh, Adrijas jūras koridoru. Austrijā galu galā mm, mm, ir vēlme nodrošināt šādu koridoru, un tieši tāpēc ir paredzēti tuneļi, ir paredzēta tuneļu būve. Ir vajadzīgi šādi satiksmes projekti un ir vajadzīgas multimodālas sistēmas, savādāk mēs tās nevarēsim realizēt. Tieši tāpēc man arī pārsteidza viņa izteikumi, jo e, šādi projekti tiek īstenoti, lai Baltijas Adrijas koridors no Helsinkiem pa attiecīgajām valstīm, arī caur Alpiem, nonāktu līdz e, Adrijas e, ostām Adrijas jūras ziemeļa reģionā. Tieši tas arī nodrošinās izaugsmi un nodarbinātību. Un tad dzirdam kritiku no jūsu puses, kur jūs kritizējat tieši šo ceļa posmu. Galu galā šķiet, ka vislielākās summas eh, iegulda tieši tās valstis, kas eh, īstenoja šādus dārgus projektus. Es gribēju gaidīt no jums, ka jūs uzskatīsiet to par pozitīvu ieguldījumu, jo galu galā mēs veicinam to, lai jūsu izvirzītie mēķi varētu tikt sasniegti. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet šādu projektu īstenošanu un turmāk nekritizēsiet eh, šādu projektu īstenošanu, jo tie ir eh, ļoti svarīgi Baltijas Adrijas koridoram. Marinescu kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, referitor la amendamentele propuse de domnul Kramer. Paldies, kas attiec uz Viņam ir grozījumi, manuprāt, piektais pants. Mums šeit ir jā, jāiekļauj divi, at, uh, divi atsevišķi punkti uh, par pārvedājumiem. Tātad uh, jāsaka, kā tas ir komisijas priekšlikumā. Es arī attīst, uh, atbalstu arī pilsētas attīstības ideju un šo 5% resursu paredzēšanu uh, pilsētas infrastruktūras attīstībai, urban developments. Es vēlētos, lai mēs to detalizētāk pārdomātu. Tas bija priekšlikums uh, Eiropas tīkliem ar dažādiem, dažādām pieejām. Arī šī Eiropas uh, savienošanas instruments tam ir saikne arī ar šo centrālo tīklu core network, un tad mums ir jāredz, kā mēs paredzam uh, Uh, naudu šajos fondos, lai lietas padarītu skaidrākas gan reģionālajā, gan kohēzijas fondā, jo pašlaik uh, abi fondi uh, nu, investīciju jomā raugās tikai vienā virzienā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu arī diskutēt un raudzīties, vai arī ļoti attīstītos reģionos, vai tur ir kāda iespēja investēt arī transportos, transportā. Merci, monsieur le président. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Krāmera kungam par veikto darbu, kas uh, raisīja debates. Pirmais komentārs, kad mēs runājam par reģionālajiem fondiem. Tiek runāts par vairāk kā 90% no finansējuma, kas tiek sniegts transportam. Voilà, je, je re remercie. Tā tad vēlreiz pateikšos eh, Krāmera kungam par viņa mm, uzklausīšanas spējām un vēlējos vien teikt, ka vairāk kā 90% mm, finansējuma transportam finanšu schēmas mm, ietvaros Un tas ir ļoti svarīgs avots un eh, ēnu referents par mm, koheizijas fondiem. Es domāju, ka tur jūs piekritīsiet. Mm. Mm. Atbalsts šiem referentam attiecībā uz progresam, kas vēl jāpaveic vīdes mērķu kontekstā un arī juridiskais pamats eh, turisma jomā. Tomēr mēs būsim visai rezervēti attiecībā uz diskriminējošo procentu noteikšanu un atsevišķiem projektiem, piemēram, um, autoceļiem ir jau 10 miljārdi, kas ir uh, European Connection Facility atvērā, atvēlēti, un uh, ceļi ir praktiski izslēgti, te ir uh, rodas problēmas ar 12 Eiropas valstīm, un jā, vēl papildus mēs mm, fon, kohezijas fondos ieviešam arī diskriminējošu aspektu autoceļiem, te būs uh, sacelšanās, un mm, tas nebūs, tas kaitēs um, šim mehānismam mehānismam, un te ir atsevišķi mm, um, grozījumi, lai būtu Eiropai pievienotā vērtība, piemēram, stiprināt mm, rezultātus, pārformulēt mm, mērķus, slais, eh, samazinot CO2 emisijas, runājot par horizontālajām prioritātēm. Uh, par viedajām transporta sistēmām, kas vēl ir cits veids, kā eh, pievies, šo Eiropas pievienoto vērtību kohēzijas fondos un um, ehm, izcēl šos fondus. Um, attīstības jautājumos runājot par Elfla. Nu, man te būs tikai viens komentārs. Mm, es domāju, ka Inese par to jau runāja. Tur tiek mm, Elflas mm, transports izslēgts, un tikai vēlējos atgādināt, ka kohēzijas fondiem ir 30 miljārdi mm, transporta budžetā un vairāk kā 40 miljārdi reģionāliem fondiem piešķirt. Tātad, ja jūs dzēšat šo līniju no reģionu fondiem, tad eh, jūs 40% izslēdzat. Protams, ir Eiropas 40 miljārdus un 10 miljārdi apmēram jau bija iepriekš paredzēti, jo tas bija aģentūras ietvaros. Un tad mēs nesam droši, ka varam glābt 20 miljārdus, kas vēl paliek, un līdz labākajā scenārijā, ja mēs balsojam par komisijas priekšlikumu, es domāju, ka mēs zaudētu vismaz 20 miljārdus eiro uh, no finansējuma fonda transportiem. Es domāju, ka jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā ar šo priekšlikumu. Jā, noraida tas, ka transports tiek izslēgts. Un eh, es noslēgšu ar to, ka krīze pašlaik, eh, manuprāt, nav mm, nesaudzējusi eh, valstu konkurēt spēju, kas, kurām ir arī lielāki parādi un ātri un uh, zaudēt uh, attiecībā uz uh, reģionālā transporta attiecību, tas būtu zaudējums, un, mm, un tur ir arī zināmas. Tas būtu letāli transportam, un um, vēršu visu kolēģu uzmanību uz to, ka, ja uh, šīs lietas tiek atstātas pašreizējā situācijā eh, tieši no konkurētspējas eh, viedokļa, tā būtu katastrofa ja transporta finansējumam, un tas ārkārtīgi dārgi maks, atmaksātos, un ne jau European Connecting Facility varētu to kompensēt. From the Commission, Mr. Berkovits. Komisija Berkovits, kungs, lūdzu. Yes, uh, thank you. Well, um... Paldies. Vispirms es pateicos referentam par ļoti kvalitatīvu ziņojumu. Tur ir ļoti daudz elementu, kas, manuprāt, sasaucas arī ar komisijas priekšlikumu, jo īpaši tas, ka koncentrējamies uz ilgspējību rezultātiem un arī saikni ar Eiropu 2020 stratēģiju. No komisijas puses eh, mums ir komentāri, varbūt drīzāk tādi redakcionāli komentāri. Mūsu priekšlikumā es domāju, ka mēs vēlējāmies integrēt uh, vidas uh, aspektu klimata izmaiņas visā programmēšanas procesā, sākot ar uh, stratēģiju definīcijām un tad uh, IAA direktīvu piemērošanu pašās programmās un arī programmu pārvaldībā un arī operācija atlasē uz vietas. Un tas ir viss atrunāts regulā. Tādēļ mums arī ļoti patīk arī jūsu aspekts par ārējām izmaksām, tas jau tur ir iekļauts. Jo īpaši arī šis eh, piesārņotāja maksātāja princips, kas tur ir, ir iekļauts, to visu pārēdz. Es nedomāju, ka šeit ir jautājumi par eh, iecerēm pēc būtības, drīzāk redakcionāli jautājumi. Tālāk par līdzsvaru. Jau vairāk kārt arī tas tika uzsvērts. Viens no priekšlikumiem ir eh, ar visām šiem trim regulām ir Uh, svītrot tātad šo transportu konkrēto mērķi un iekļaut to vienkārši zemā oglekļa uh, tematiskajā mērķī. Un mūsuprāt, varbūt arī, jā, tas būtu pārāk restriktīvi, ņemot vērā līguma mērķus, kur tiek runāts par transportu nozari. Vēlreiz. Mēs piekrītam uh, daudzām jūsu idejām uh, Mums liekas arī interes, interesanti arī saikne ar 2050 zemā oglekļa mērķiem, bet mēs esam satraukti par to, kādā veidā tas varbūt ir atrunāts, un tas varētu radīt papildus administratīvo slogu. Uh, un tas varētu radīt uh, negatīvas reakcijas dalību valstīs, jo mūsuprāt uh, šis ir jautājums, par kur mums ir nepieciešama vienprātība. Tad mums ir jāizvēlas arī tāds ceļš, lai tam varētu piekrist arī atbildīgās un pārvaldības iestādes. Vēl viens jautājums, kas arī ir tāds redakcionāls ir tas, ka ļoti daudz dažādas atsaucas uz uh, aktivitātēm, ko varam finansēt. Viss, kas ir iekļauts, eh, to mēs jau varam finansēt, varam, protams, veikt uzlabojumus, piemēram, arī šī pilsēta mobilitāte un tam līdzīgi. Taču tāds gārš sāraksts jo īpaši, kad runājam arī par grozījumiem citās komitejās, tas var uh, nebūt īpaši liederīgi, jo tādēļ mēs varam attālināties no pašiem mērķiem un konkrētiem rezultātiem, kādas gribam sasniegt, bet nu, tas vēlreiz ir redakcionāls komentārs. Pavisam īsi pieskaršos uh, infrastruktūru finansēšanai bagātos reģionos. Uh, Nu, te viedokļu šķeļas, bet ir jāizsaka skaidri, ko piedāvā komisija. Komisija saka savā priekšlikumā, ka mēs negribētu finansēt pamat infrastruktūru. Un šeit mēs runājām par liela apmēra infrastruktūru autošosejas, ātrgaitas dzelzceļu savienojumi bagātajos reģionos. Jo šeit mēs runājam par reģioniem, kas ir 90% virs Eiropas Savienības vidējā rādītāja, un komisija piedāvāja arī definēt jaunošos pārējais reģionu, pārējais reģionu konceptu. Kādēļ mēs negribam to darīt? Nevis tādēļ, ka tas nav nepieciešams, bet tādēļ, ka resursi, kas ir pieejami bagātajiem reģioniem, ir ļoti maz. Līdz ar to ka līdz ar to uzskatām, ka mazajiem projektiem varētu būt lielāka pievienotā vērtība. Tātad mazie projekti var tikt finansēti un dalība valstis, kuras eh, var saņemt arī kohēzijas fondu, tas eh, piemērosies visai teritorijai neatkarīgi no reģiona tīpa. Līdz ar to mēs šeit runājam par nelielu izņēmumu, eh, salīdzinot ar visu resursu piemosumu. Un vēl pēdējais punkts par turismu. Mēs uzskatām, ka turismas un arī skaidrojam, kādēļ mēs to prezentējām. Šādā veidā uzskatām turismu par ļoti svarīgu ekonomisko aktivitāti. Tas nav mērķis pats par sevi. Tas ir kas tāds, kas var sniegt savu ieguldījumu. Eh, ņemot vērā Eiropa 2020 mērķus, radīt eh, darba vietas, eh, izaugsmi. Uh, un uh, padarīt uh, vidi ilgspējīgumu. Līdz ar to mēs negribam vienkārši piesaistīt turismu vienai konkrētai sfērai. Par indikatoriem esam gatavi arī skatīt, kā varam uzlabot indikators, un esam gatavi, protams, arī piedalīties detalizētākās diskusijās ar referentu. Very, very briefly. Pavisam īsi. Solamente para, para contestarle lo que... Jā, paldies priekšsēdi. Atbildot uz, tātad runa par eh, infrastruktūru, kas eh, sniedz pamata eh, tādus pakalpojumus. Tas būtu mazs nelāks signāls, ko mēs sūtītu, jo ar nelielu līdzfinansējumu mums ir stimuls reģioniem Bet tad mēs eh, sūtām negatīvu signālu pamatsignāliem, bet eh, mērķis nav attālināt cilvēks no Eiropas, un tā kā budžets ir eh, ierobežots, tad signāls ir ļoti, no, šis stimuls ir ļoti svarīgs, un ar nelielām naudām var es, mm, labas lietas izdarīt, un tas ir Eiropas. Mm, I, I just want to bring up that point because that's Maikl, es vēlētos atgriezties pie šī punkta. Arī tas uh, man uh, nepatika. Šeit nav runas par Eiropas pievienoto vērtību, par Eiropas prioritātēm. Te ir runa par ātra, ātrajām, uh, ātrajiem maršrutiem. Tātad šie tie var sākties bagātā reģionā, bet var beigties kaut kur pavisam citur. Dzelzceļa līnija taču ved un savieno dažādas reģionus. Sākas vienā vietā un beidzas citur, nu vismaz man tā šķita. Uh, Uh, Maikl. Jā, šo piemēru es labprāt izmantotu. Vācijā mēs esam finansējuši uh, Nienbergas Erfurtas dzelzceļa līniju taču šīs uh, posms dodas tālāk uz Mīnheni. No Mīnhenes līdz Zālburgai savukārt uh, tiek plānota uh, šī dzelzceļa līnija, taču viens miljards Eiropas naudas jau ir ieguldīts šajā dzelzceļa līnijā. Te bija doma savienot Vācijas austrumu un rietumu pusi, bet mēs esam pilnīgi aizmirsuši pierobežas reģionu. Es varētu minēt šeit uh, nescik uh, piemērus, kur Eiropas nauda ir ieguldīta tādos projektos, kas iespējams nav bijuši tik būtiski Eiropas līmenī. Mums ir jādomā par pierobežas reģioniem, mums ir jāatrod pareizie virzieni. Vispirms par meķieteikto. teikto. Jā, ar finansējumu ir tieši tā. Ja tiek uh, ieguldīts finansējums šosejā, tad uh, nav īsti jautājums par to, kādā veidā šis ceļš tiek būvēts. Tad, tad uh, tiek izmantoti 100% no finansējuma. Taču, ja runa par dzelzceļu, tad sāk domāt par ieņēmumiem, tiek domāts par staciju būvniecību un tā tālāk. Tas viss uh, nāk par labu tikai un vienīgi autošosejām. Mēs nevēlamies šeit uh, vērsties pret dzelzceļiem. Iespējams, formulējums nav īsti pareizs, varbūt mēs varētu to labāk noformulēt. Tātad mums ir vajadzīgi vienādi mērķi, mēs nedrīkstam uh, darīt tā, ka autoceļiem tiek dot priekšroka attiecībā pret dzelzceļiem. Uh, attīstīti reģioni un pilsētas bieži vien šie līdzekļi tiek attiecināti uz 2,2% no IKP, kāpēc tiek izņemti daži reģioni. Dažkārt eh, šī ietekme varētu būt patiešām ļoti laba. Jā, protams, uzlabot infrastruktūru iespējams šitās reģionos nevajag, bet eh, mums ir jādomā arī par lielām metropolēm, mums jādomā par uh, to, ka šādos gadījumos netiek būvētas mazas gājēju ieliņas, bet gan 10 km gari ceļi. Es piekrītu, ka mums ir jāfinansē mazi projekti šajās pilsētās, bet ja ir runa par klimata pārmaiņu samazināšanu, tad arī uh, lielas bagātas pilsētas var dot savu ieguldījumu klimata aizsardzībā. Īsa piezīme. Eh, staigāšana bieži viena eh, vācu valodā tiek eh, iztulkota kā skriešana. Te nav runa par skriešanu, te ir runa par kājām gājējiem. Kohēzija. Tas man vienmēr ir šķitis interesanti. Ja šie 3,5 miljārdi tiktu izņemti no uh, uh, Rail Baltica, projekta, lai finansētu dzelzceļa posmu uz Varšavu, tad tas būtu ļoti labi. Bet ir jāatcerās, ka arī Čehijā ļoti svarīgi dzelzceļa projekti, tie Čehiem šķiet paši svarīgākie. Ir jāatcerās, ka iekšējie uh, kuģa savienojumi arī Eiropā ir samazinājušies. Uh, Desmit gadu laikā Donavā um, pārvadāto preču daudzums ir samazinājies gandrīz divas reizes, un tas uh, ir ļoti daudz, un uh, šādu piemēru arī varētu minēt uh, nevienu vienu. Ir jāatcerās, ka komisijai, protams, ir plaša pieredze, to es noteikti nevaru apšaubīt. Ja runa par šiem desmit miljārdiem, tad uh, Mēs nevaram šeit izslēgt parlamentu, un mēs nevaram piekrist, ka mēs eh, šeit nevarēsim neko teikt. Tātad eh, te ir runa par eh, to, ka trīs institūcijas veido Eiropas likumus. Tā vismaz es domāju un ceru, ka man radīsies arī atbalstītāji. Šie mani cipari, ko esmu līdzis iekšā šajā atzinumā, protams, tie ir ļoti ambiciozi, protams, ne visi jūs tos atbalstīsiet, bet es gribētu teikt, ka vismaz 40% attiecībā uz dzelzceļu te mēs varam panākt vairākumu. Par citiem cipariem mēs varam, protams, diskutēt, bet 40% dzelzceļiem tas ir apstiprināms. Vismaz 40% dzelzceļam. Taču es vēlētos norādīt, ka ir runa par jaunajām dalībvalstīm - Poliju, Bulgāriju, mm, kas ir panākts kohēzijas projektos. Šķiet, ka 99% ir nonākuši autoceļos un vispār nekas nav ieguldīts dzelzceļā. Jā, protams, tiek teikts, ka mums ir slikti ceļi, bet mums ir ļoti izcila dzelzceļa sistēma. Bulgārijā, Rumānijā esmu braucis ar dzelzceļu pavadīju tur ļoti daudz laika. Pierkerkungs, jūs diemžēl nebijāt klāt sākumā, es tieši par to runāju. Austrija grib būvēt trīs tuneļus - augsto Alpu tuneli, Zemeringu un Brenner tuneli. Eksperti saka, ka tie viss izmaksās apmēram 50 miljardus eiro. Protams, visi zina, ka Austrijai nav naudas. Uh, Austrija vienmēr visus parādus ir novirzies uz dzelzceļa. Un Tieši tāpēc arī šajā 3A reitingā Aust Austrija zaudēja. Tātad Eiropas kontekstā, ko mēs vēlamies šo posmu caur tuneli, kas, protams, ir interesants posms, bet ja es no Bratislavas braukšu uz Vīni, tad tas būs daudz lētāk, daudz vienkāršāk. Un daudz citu labāku projektu, kur mēs varētu ieguldīt naudu. Uh, Arī Vācijā ir daudz projektu, pret kuriem es esmu iestājies. Protams, zemeringa arī ir kultūras mantojums, un tur mums arī vajadzētu uzmanīties. Arī Kēkungs. Noslēgumā es vēlētos pateikties jums par ieguldījumu un cerams, ka mēs arī nākotnē konstruktīvi sadarbosimies, lai šis dokuments būtu pēc iespējas vērtīgāks. Termiņš eh, grozījuma iesniegšanai 7. Eh, maijas, pulkstens 12. Balsojums komitejā 31. maijā un balsojums plenārsēdē iespējams notiks jūnijā. Ne jūlijā. Jūlijā. Lielas paldies! Citi jautājumi. Neviens man nav informējis par šādiem citiem jautājumiem. Gribētu jūs informēt, ka nākamā sanāksme būs Briselē pirmdien 7. maijā, pulkstens 15. Paldies visiem par sadarbību. Priekšēdētājs saka paldies arī tūkiem un slēdz sanāksmi.